Okay, well, we'll, we'll get... Dāmas un kungi, sāksim darbu. Kā parasti man ir daži paziņojumi. Pirmkārt, EIB gada pārskats tiks izskatīts kā pirmais debatējamais jautājums pēc priekšsēdētājs paziņojumiem. Vai varam pieņemt darba kārtību ar šādu nelielu grozījumu? Paldies! Tātad vispirms priekšsēdētais paziņojumi. Pastāstīšu jums, kas notiek trialogos. Ir noticis nākamais trialogs par kapitāla prasību regulu. Tas notika pagājušo ceturtdienu. Runājam par dažādām detaļām par likvīdu tirdzniecību, par paralēlo banku sistēru un citām, par repo transakcijām, un mēs arī sarakstījām, kur jautājumi vēl ir jāizskat nākamajos trialogos. Mēs vēlamies pabeigt sarunas līdz šī mēneša beigām trialogos. Jaunais priekšlikums par to, kā sadalīsim pienākums, arī ir apstiprināts. Būs intensificēts iekšējais darbs gan visās trijās iestādēs, gan arī tehniskā līmenī, un nākamais politiskais trialogs ir paredzēts 23. oktobrī. Tas, tas notiks Strasbūrā. Un pārējiem tagad, kā jau es teicu, pie piektā darba kārtības punkta Eiropas Investīcijas bankas gada pārskats. Ziņojumu ir sarakstījis Mario Mauro un došu vārdu vispirms viņam, lai viņš izklāst savu ziņojumu galvenās domas. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu īsi izstāstīt par galvenajiem punktiem šajā ziņojumā. Pirmkārt, Eiropas Investīcija bankai ir ļoti svarīgi palielināt tās kapitālu. Tādēļ Eiropadomas jūnija lēmums nāca tieši laikā. Bankas pārvaldnieki ir finanšu ministri. Pārvaldnieki šo jauninājumu vēlas izmantot pēc iespējas drīzāk. Tas ir ļoti svarīgi, lai šai bankai būtu 3A reitings. Tieši šāds reitings ir vajadzīgs, lai investori arī turpmāk uzticētos Eiropas investīciju bankas vērtspapīriem. EIB fondi, ko tā ir ievākusi no kapitāla tirgiem, lielākoties no investoriem ārpus Eiropas, stabilizēs EIB finansējumu un atvieglos tās darbību. Mums ir ātri jāizstrādā jauni finanšu instrumenti, kas balstītu uz efektīvu kombināciju no Eiropas Savienības budžetiem un budžetu un augsto EIB aizdošanas kapacitāti. Projektu obligācija pilotu fāze tika uzsākta pavisam nesen. Es domāju, ka būs ļoti interesanti skatīties, kādi būs pirmie rezultāti. Tos mēs saņemsim nākamā gada beigās. Lai jauni finanšu instrumenti tiktu attīstīti sadarbojoties Eiropas Savienībai un Eiropas Investīcija bankai, ir nepieciešams izstrādāt jaunu sistēmu. Uh, ka skaidri sadalītu pienākums starp iesaistītajām iestādēm, lai garantētu caurskatāmību un elastīgumu. Un tādā gadījumā resursi varētu tikt izmantot gan no publiskā, gan no privātā sektora. Bez tam jāizvairās no pārmērīgas birokrātijas, kas varētu kavēt šo iestāžu darbību. Eiropas investīcija banka ir skaidri definējusi ex ante mērķus un ekspost inspekcijas. Tas tiek darīts, lai uzturētu EIB neatkarību projektu atlasē un lai nodrošinātu ilgtspējīgu EIB resursu izmantošanu. Eiropas investīcija bankai ir jāgarantē lielāka caurskatāmība nākotnē. Tai jāsniedz labāka un pilnīgāka informācija par finanšu kokteļu pieejamību. It īpaši informācija nepieciešama ārpus Eiropas Savienības robežām. EIB konsultējošie pasākumi arī parādās manā ziņojumā. Uh, tie parāda, ka galvenā problēma nav finansējuma trūkums, bet gan pārvaldības un administrācijas kapacitāte atsevišķos projektos. Ja runājam par EIB darbību Eiropas Savienības iekšienē, tad tā ir ļoti pozitīva loma, tā ir daudz ko paveikusi, tā arī turpmāk būtu jāpievērš īpaši uzmanība MBU, bet tādā pat laikā jātīsta tādi instrumenti, kas ir nepieciešami mikrofinansējumu izsniegšanai. Tā ir jāpaplašina kredīti iestādes, ar kurām tā sadarbojas, lai viņas darbība nāktu par labu MVU jānodrošina sadarbība arī ar dažādām finanses vidutāju iestādēm. Manā ziņojumā es atbalstu EIB, kura vēlas atbalstīt sociālo ekonomiku. Šī sociālā ekonomika un EIB loma jau tagad vairo labklājību un rada jaunas darba vietas. Kā to panākt? Izmantojot garantijas sistēmas, eh, kas darbojas pēc iespējas elastīgāk esošo tiesību aktu ietvaros un kas varētu palīdzēt panākt sinerģiju ar sociālo biznesa iniciatīvu. Bez tam ir jāizstrādā arī jauni pasākumi kultūrai, šim radošiem sektoram un apmācību sektoram, ko īpaši smagi ir skārus finanšu krīze. Eiropas investīcija banka ir ļoti sarežģītā situācijā, jo tai jāstrādā tādās jomās, ko dalību valstu budžeta samazinājumi ir skāruši visvairāk. Budžeta disciplīna šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums Eiropas Savienībā, taču mums ir jādomā arī par ļoti sarežģītajām debatēm, kas notiks tuvāko dienu laikā par daudzgad finanšu schēmu. Ir nepieciešams EIB investējums gan zinātnē, gan pētniecībā, gan energoefektivitātē, lauksaimniecības politikā. Tas varētu panākt sinerģētisku efektu, ja EIB darbotos kopā ar Eiropas Savienības struktūra fondiem un apvārsnes 2020. Ārpus Eiropas Savienības mēs vairāk esam nobežījušies par EIB investīcijām vidusjūras basēnā. Mēs aicinām EIB dari, darīt kaut ko no savas puses, lai maksātu lai sniegtu līdzfinansējumu uh, infrastruktūrām, infrastruktūras attīstībai un mazo video uzņēmumu atbalstam šajā zomā, tā, zonā. Tāpat arī, lai cīnītos pret globālo sasilšanu un veicinātu ekonomisko un politisko progresu. EIB ārējā darbībā ļoti svarīgi panākt to, lai tā joprojām tiktu uzskatīt par Eiropas Savienības pārstāvēto banku, tai jāsadarbojas ar citām starptautiskām iestādēm, un galvenais darbs jāvērš uz tām jomām, kur, eh, uz tām, tiem reģioniem, kur ir vislielākā ietekme. Nu, piemēram, tajās valstīs, kas drīzumā kļūs par Eiropas Savienības dalību valstīm, ir nepieciešama platforma Eiropas Investīcija bankas darbībai ārpus Eiropas Savienībai. Tā ir īpaša loma šajā te ārējā darbībā, tā ir dabiska Eiropas Savienības aģents kopā ar Eiropas centrālo banku, tā atbalsta Eiropas ārpolitiku. Es savā ziņojumā vēlējos izskatīt arī dažus citus ļoti svarīgus jautājumus, diezgan detalizēti esmu pētījis dažus no tiem. Dažus jau pieminēju šajos savos ievadvārdos ziņojumam ir ierobežots garums, un tādēļ es ceru, ka kolēģi sapratīs, kādēļ es izvēlējos tādu diezgan lakonisku pieeju. Ar prieku gaidīšu grozījumus no jums, kas ļaus man plašāk izvērst atsevišķas ziņojuma daļas. Gribu atgādināt, ka grozījumus var iesniegt līdz 25. oktobrim. Man jau ir notikusi neformāla tikšanās ar ēnu referentiem. Šī tikšanās bija ļoti interesanta, jo daudz ēnu referenti pieteica ļoti interesants problēma jautājums. Paldies, Mariju! Kutaškungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribu pateikties Mauro kungam par viņu atklātību un par vēlmi cieši sadarboties ar ēnu referentiem. To viņš pierādīja sēdē, kuru organizēja jau pirms šīs dienas apspriedzes. Jāsaka, ka ziņojuma projekts ir ļoti līdzsvarots. Gribētu pieminēt tikai atsevišķas konkrētas tēmas, kuras es gribētu pieteikt savos grozījumos. Pirmkārt, domāju, ka mums ir jāprasa, lai EIB īpašu uzmanību pievērst reģioniem ar augstu bezdarba līmeni un lēnu ekonomisko izaugsmu. Tas būtu jādara ne tikai izmantot regulārās investīcijas virs, bet arī projektu obligācijas. Tālāk Ja runājam par Eiropas Banku Savienības izveidi nākotnē, tad vajadzētu pieminēt to, kāda loma tur būs Eiropas Investīcija bankai. Treškārt, uzskatu, ka EIB mazāk jāuzticas vidutājiem, mazāk jāpaļaujas uz tiem, jo bieži vien finansējums nesasniedz MVU, tas paliek tikai vidutāju rokās. Viens no risinājumiem būtu EIB biežāk izmantot riska dalīšanas pasākumus vai dalītā riska iespējas. Vēl gribētu aicināt referentu pieņemt sekojošo grozījumu. Jūs atceraties, ka Ekona savā atzinumā pagājušajā gadā prasīja, lai EIB pati izstrādā sarakstu ar tām jurisdikcijām, kas nesadarbojas ar šo banku. Es domāju, ka šo te uh, prasību vajadzētu vēlreiz atkārtot. Referents jau teica, ka caurskatāmība ir īpaši svarīgs aspekts. Es domāju, ka pilna informācija par projektiem būtu jāpublisko ne tikai par šo projektu tiesībām saņemt eh, investīcijas, bet arī par gala saņēmējiem, par finanšu uh, vidutājiem, par aizdevumu apjomu, par reģionu un sektoru, kurā šis aizdevums tiek izmantots. Šīs ir tās tēmas, kuras es gribēju pieminēt šajā pirmajā viedokļa apmaiņā. Ar prieku turpināšu cieši sadarboties ar visiem kolēģiem par šo jautājumu. Thank you. Uh... Paldies! Aicināšu nākamo runātāju. Arī es no savas puses gribētu pateikties referentam par ārkārtīgi līdzsvaroto ziņojumu un par to sadarbības vēlmi, kas burtiski staro no viņa. Gribētu arī tieši tāpat kā iepriekšējais runātājs izteikt komplimentus šim uh, referentam. Eiropā bezdarbs sasniedz milzīgus apjomus, tas ir pārsniedz 25%. Daudzās vietās, daudzos reģionos Eirozona labi nedarbojas. Principā tā ir bankrotējusi, jo ir liels atšķirības inflācijā no 200 līdz 500 procentu punktiem. Procentu likmes ir ļoti, ļoti atšķirīgas no 200 līdz 500 procentiem, procentu punktiem. Mums kaut kas ir jādara, jo neviens cits to nedarīs. Es domāju, ka mēs būsim milzīgi zaudētāji, ja ceturtā daļa strādāt spējīgo iedzīvotāju kādā valstī netiek iesaistīta darba tirgu vai kaut vai piektā daļa. Tad tas liecina par lielu ekonomisku kļūmi. Bez tām gribu norādīt, ka tas, kā šobrīd tiek sagatavots projekta obligācijas, e, nozīmē, ka šīs te smagajā situācijā sošās zonas nevarēs piedalīties projekta obligācijās. Par to būtu jādomā. Un visbeidzot, mums ir jāsaprot, ka šie investīcija pasākumi, par kuriem ir runa, kas šobrīd sāksies, veido tikai 0,3% no Eiropas Savienības IKP. Tātad runa ir patiesībā par ļoti minimālu investīciju politiku, kas būtiski neko nemainīs patreizējā ekonomiskā ainavā. Vēlreiz gribu pateikties Māro kungam par ziņojumu. Paldies! Vai ir zaļo pārstāvi žāl, zālē, kas vēlētos izteikties? Beseģa kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Zaļo vārdā Mauro kungam gribētu teikt sekojošo. Mēs tik tiešām varam piekrist viņa analīzei par to, kāda ir EIB loma un nozīme investīciju garantēšanā. Tā ir viena no Eiropas Savienības bankām. Tā ir banka, kas šobrīd iegūst vēl lielāku nozīmi, jo būtībā EIB simbolizē ekonomikas dinamismu ļoti smagajā budžeta taupības kontekstā. Mēs uzskatām, ka EIB patiesībā ir izaugsmes pakta, ko mēs labprāt sauktu par investīciju pakta atslēgas darbinieku. Tādēļ mēs atbalstām jaunās aizdošanas kapacitātes, kas tiek piedāvāts EIB. Mēs arī atbalstām to, ka galvenā uzmanība aizdevumus piešķirot tiktu pievērsta MVU. Ļoti labi, ka ir kapitāla pieaugums līdz 10 miljardiem eiro. Atbalstām caurskatāmību gan administratīvajā aparātā, gan arī finanšu jomā. Taču tas viss nav pa pašmērķis. Mums jādomā par to, kādas ir EIB darbības prioritātes. Zaļie jau ir iesnieguši vairākus grozījumus un iesniegs vēl kādus grozījumus, Mauro kungs, jūsu ziņojumam, kuru mērķis ir mēģināt precizēt to atbalstu, ko EIB varētu sniegt inovācijai un e, efektīvai resursu izmantošanai. Uh, atbalstu aizdevumiem būtiskas infrastruktūras izveidošanai. Mēs vēlamies, lai investīcijas tiktu sniegtas mērtiecīgāk. Tad EIB varētu palīdzēt mūsu ekonomikai kļūt zaļākai. Uh, Eh, tā varētu veicināt energoefektivitāti, varētu veicināt atjaunīgo energoavotu izmantošanu, ilgspējīgas transporta sistēmas izstrādi, visus tos aspektus stiprinot, kas varētu palīdzēt mūsu ekonomikai kļūt daudz zaļākai nākotnē. Mārokungs, mēs ar saviem grozījumiem vēlamies piešķirt jūsu ziņojumam lielāku mērtiecību EIB darbam tā, lai mūsu kompass ļoti skaidri radītu to virzienu, kādā mēs varam iziet no krīzes viskopīgi. Paldies! Dirk, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Mauro kungam par paveikto darbu rakstot ziņojumu projektu. Mauro kungam ir taisnība. EIB loma ir būtiska. Mums ir jāveicina EIB veiksmīga darbība. It īpaši kā tādam palīgam MVU un arī mikrokredīti izsniedzējiem. Tā būs būtiska palīdzība ekonomikas uh, izaugsmas nodrošināšanai. Ziņojums būs kā vadlīnijas EIB. Es iesniegšu dažus grozījumus, kas palīdzēs izlabot dažas neprecizitātes ziņojuma projektā. It's coffee break, sorry. Es atvainojos, man tikko piedāvāja kafiju, tādēļ es pārtraucu nedaudz savu runu. Es īsi paskaidrošu dažus grozījumus, ko piedāvājam. Pirmkārt, gribu aicināt, lai šī komiteja izskatītu iespēju atbalstīt un stiprināt esošās programmas, kuras mēs īstenojam koordinējoties ar EIB. Tās ir iniciatīvas Jeremy un Jasmine. Šīs programmas ir vērstas uz MVU un mikrokredītu izsniedzējiem. Un tās varētu palīdzēt tieši tiem uzņēmumiem, kuriem mūsdienās ļoti grūti saņemt jebkādu finansējumu. Tieši šāda veida uzņēmumiem būs tieši ietekme uz ekonomisko izaugsmi vietējā līmenī. Tās varētu veicināt izaugsmi un radīt darba vietas. MVU ir mūsu ekonomikas dzinējspēks, un ja mēs atbalstīsim šīs programmas, mēs atbalstīsim MVU. Es gribētu, lai EIB arī nākotnē izmantot šīs iniciatīvas, un mums būtu viņi jāaicina darīt to. EIB varētu varētu, piemēram, izstrādāt vadlīnijas par paraugu praksi aizņēmumu izmantošanā. Otrakārt, saistīts jautājums - EIB aizdošanas prioritātes. Viena no tām ir paplašināt banku partneru skaitu, kas sniegs aizdevums MVU. Mēs gribētu uzsvert, ka e, dažādi vidutāji ir laba lieta, bet ļoti svarīgs ir arī arguments dalītais risks šīs pieejas izmantošana varētu aicināt bankas plašāk izsniegt aizdevumus MVU. Treškārt, projektu obligācijas. Tās nedrīkstētu sasteigt. Ir ļoti svarīgi apdomāt un izvērtēt ilgtermiņa ekonomisko darbību šiem instrumentiem. Mums vajadzētu izvērtēt to ietekmu uz Eiropas Savienības budžetu un arī to potenciālu riska sadalīšanā. Tikai pēc šādas analīzes būtu noderīgi pāriet uz otro projektu fāzi. Ja mēs runājam par konkrētiem pilotprojektiem, es domāju, labi ir tos pamatīgi sagatavot un nevis sasteigt un pēc tam izdot, visā, izdot līdzekļus apšaubām projektu atbalstīšanai e, ir arī jādomā par absorpcijas kapacitāti. Eiropas Investīcija bankas prezidents apzinās šo problēmu sarežģītību. Visbeidzot, esmu ļoti priecīgs, ka ziņojumā ir atsauce uz apvārsni 2020 2020. Es uzskatu, ka ir nepieciešams runāt arī par zaļajām tehnoloģijām notekūdeņu pārstrādē. Tā varētu būt prioritāte, jo uh, dzeramā ūdens problēma ir plaša problēma, kas nākotnē skars visus, ne tikai Eiropu. Ja šajā nozarē tiktu izstrādātas jaunas tehnoloģijas, tad visu pasauli no tam tikai iegūtu, un tam būtu tieši ietekme uz vidas saglabāšanu. Paldies par uzmanību! Paldies! Nikolas Čuntis lūdzu nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! No savas puses arī es gribu pateikties referentam. Īpaši gribu atkārtot dažus šeit izteiktos atbalstu vārdus. Arī mana politiskā grupa viņu atbalsti, tīpaši attiecībā uz dažiem punktiem viņa ziņojumam. Mums jāņem vērā patreizējā krīdes situācija. Bezdarbs aizvien vairāk pieaug daudzās valstīs. Zinātne un izstrāde un sociālā konverģence kā mērķi aizvien izslīd aizvien tālāk ārpus mūsu redzesloka. Tādēļ mums ir nepieciešams stiprināt to lomu, kādu var uzņemties EIB. EIB loma, protams, ir ierobežota, arī tās finansējums ir ierobežots, ja to salīdzinām ar IKP. Šo iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt pasākumus, lai varētu risināt nepatīkamās problēmas Eiropā. EIB nevar tikt uzskatīts par panacēju, vai vismaz ne par vienīgo panacēju. Taču mēs varam teikt, ka tuvākajos gados iepriekšējos gados EIB ieguldījums reizēm ir bijis tāds kā novilcināts. Domāju, ka referents ļoti pareizi ir uzsvers ziņojuma projektā, ka šīs problēmas ar finansēju piešķiršanu nav viegli atrisināt. Ir ļoti grūti saņemt šo te reitingu 3A. Es nezinu vai ar zemāku reitingu EIB varētu labāk risināt eh, aktuālās problēmas? Referents ļoti labi paskaidrot šīs problēmas. Viņš skaidro arī to, kādēļ ir atsevišķi, atsevišķas investīcijas, ko EIB neatbalsta. EIB aizdevuma process ir ļoti garš un tam ir vairāki iemesli. Mēs uzskatām, ka nākotnē galvenās iniciatīvas būtu jāvērš tieši uz tām valstīm, kurās ir vislielākās problēmas. Gribētu atsaukties arī uz pieredzi savā valstī, Grieķijā. Māziem vidējie uzņēmumi nevar labi darboties ne tikai to iemeslu dēļ, kurus paskaidro referents, bet arī tādēļ, ka investoriem ir ļoti augstas prasības. Ir jāmeklē ilgspējīgāks risinājums. Mums bija debates ar EIB prezidentu iepriekšējā sēdē, un es saprotu, ka viņš izprot šīs problēmas. Es gribētu prasīt, lai kontrole būtu stingrāka. Tas varētu izskaust negodīgu praksi vai apšaubām praksi kādu esam pieredzējuši pagātnē. Gribu pateikties referentam par viņa atbalstu, un es domāju, ka viņa ziņojums noteikti e, palīdzēs izstrādāt vadlīnijas EIB darbībai, un domāju, ka arī mūsu grozījumi būs viņam noderīgi. Paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties par e, šo ziņojumu? Vai EIB pārstāvs, kas atrodas zālē, gribētu komentēt kaut ko? Tas nav obligāti, bet ja jūs vēlaties, jūs varat izteikties. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribu pateikties Mauro kungam patiešām par līdzsvaroto ziņojumu. Viņš ir uh, ļoti labu darbu paveicis rakstot šo ziņojumu. Man ir tikai pāris komentāri pāri šeit dzirdēto. Par projektu obligācijām. Jūs zināt, ka pilota projekts tikko ir sācies, regula tika apstiprināta parlamentā jūnijā un tā stājās spēkā augustā. Tiešām mums ir nepieciešams laiks, lai izveidot ļoti labus projektus. Šī ir pilota fāze, mēs tikai pārbaudām jauno instrumentu. nākamajām finanšu perspektīvām vai finanšu plānām mēs jau būsim iemanījušies. Tālāk šeit tik runāts par kapitāla pieaugumu. EIB. Mēs esam priecīgi par to, jo domājam, ka varēsim labāk atbalstīt ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību Eiropā. Mēs uzskatām, ka lielākā daļa kapitāla pieauguma tiks iemaksāta līdz nākamā gada martam. Tā kā mēs varam jau sākt domāt par projektiem, kurus varēsim finansēt. Jums ir taisnība. Mēs lielu uzmanību pievēršam MVU, tāpat arī paplašinām starpnieku tīklu. Tas ir viens no mērķiem mūsu reformā. Mēs apstiprinājām šo reformu pagājušo gadu. Tāpat domājam arī par to, ka paplašināsim konsultatīvos pakalpojumus, tik izveidot jaunu nodaļēju, e bet tieši šī mērķa panākšanai. Sociālā iekļautība noteikti arī ir viens no mūsu uzmanībā esošiem jautājumiem. Mums ir jau pieredze šajā jomā ar progresu mikrofinansēšanas fondu. Un kopā ar komisiju šobrīd mēs izstrādājam instrumentu sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas ieviešanai. Un visbeidzot gribētu minēt, ka Mēs arī piekrītam tam, ka vajadzīgs vairāk caurskatāmības. Mēs vienmēr cenšamies būt tik caurskatām, cik iespējams, bet jebkura veida kontrola no Eiropas parlamenta, protams, mums ir atbalstām. Mēs uzskatām, ka tā palīdzēs mums tālāk attīstīt savu darbību. Ceru, ka neesmu aizmirs nevienu no komentāriem šeit. Katrā ziņā tās bija galvenās lietas, ko esmu šeit atzīmējis. Paldies EIB pārstāvim. Tagad došu vārdu atkal Mario debašu nobeigumā. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties visiem kolēģiem par komentāriem. Kā daudz no jums teica, ļoti svarīgi ir izveidot labu sadarbības mehānismu un saistību starp to, ka EIB ir nepieciešams paturēt 3A kredītreitingu, lai tā varētu piesaistīt finansējumu, un tanī pat laikā ir jāpatur prātā, ka ar šīm investīcijām mēs vēlamies palīdzēt tām valstīm, kas šobrīd cieši visvairāk, jo īpaši Eiropā. Šos abus mērķus nebūs viegli apvienot. Taču ļoti svarīgi ir cieši sadarboties ar EIB, jo mūsdienās EIB ir viena no retajām platformām, kas var mums palīdzēt uzsūkt tos pieejamos fondus, kas tirgu ir, un pēc tam pārdalīt tādiem projektiem, kas varētu palīdzēt MVU. Ļoti uzmanīgi klausījos visos komentāros. Domāju, ka varēšu panākt kolēģu atbalstu dažādiem grozījumiem. Mums ir paredzēta vēl nākamā ēnu referentu tikšanās. Lai gan visi grozījumi, protams, netiks pieņemti, bet lielāko daļu noteikti varēsim iekļaut. Lielas paldies! Līdz ar to ziņojuma projekta izskatīšana beigusies, grozījums var iesniegt līdz 25. oktobrim. Tos mēs izskatīsim 19. novembra komitejas sēdē. Balsojums ir paredzēts komitejā 20. janvārī. Un ceram, ka šis ziņojums tiks izskatīts plenāra sēdē 2013. gada februārī. Lielas paldies visiem! Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Mirklīt, es paskatīšos, vai zālē ir visas darbojošās personas. Es zinu, ka mums ir jārunā par Keijas Svinburnas atzinumu. Ja es pareizi sapratu, tad tautas partijas pārstāvi, piemēram, Markus nebūs šodienas sēdē. Saīds Karims gan ir klāt. Ola Šmita vēl nav zālē. Vai Amelija ir zālē? Vai mēs, vai kāds zina, vai viņi ieradīsies šīs dienas sēdē? Jorgen arī neradu zālē. K. Varbūt mēs varētu ieturēt 5-6 minūšu pārtraukumu, lai šeit varētu ierasties arī ēnu referenti. Tad debats par tavu atzinumu būtu daudz auglīgāks. Es jau iepriekš atvainojos par šādu pārtraukumu, bet tomēr izsludinu to. Okay, we have managed to acquire a few. Jā, mums uh, ir izdevies sapulcināt vēl dažus uh, ēnu referentus papildus nākamajam darba kārtības punktam, un tagad mēs apspriedīsim trešo darbu kārtības punktu īpašas prasības attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās. Uh, Un pēc, un pēc tam notiks uh, kopīgas debates arī par ceturto jautājumu. Dod vārdu referentei Kies Vinbornai. Jā, es esmu paredzējusi runāt par trešo un ceturto punktu, kuri ir savstarpēji saistīti. Tā kā esmu sagatavojusi detalizētu paskaidrojumu rakstu šim ziņojumam, tad aprobežošos ar ļoti īsu uh, runu šodien. Es vēlētos pievērst uh, kolēģu uzmanību tam, ka uh, ekonomikas komitejas kompetence šajā jomā ir saistīta ar uh, sabiedrīskas nozīmes struktūras definīciju, tālāk ar esmas lomu uh, šajā jomā un par neaudīta pakalpojumiem. Šavā eh, ziņojumā esmu centusies aprobežojusies ar ekonu kompetenci un neiejaukties eh, juridiskās komitejas kompetencija, kas nodarbojas ar revīzijas jautājumiem kopumā. Es uh, esmu uh, Uh, arī izdarījusi zināmas grozījumus savā ziņojumā, lai saskaņotu nostāju ar pagājušā gada rudenī nobalsoto mūsu komitejas atzinumu par šiem jautājumiem. Un, diemžēl, skatoties uz komisijas uh, priekšlikumu projektu, jāsaka, ka tā ir ļoti maz ko ņēmusi vērā no mūsu tā laika ierosinājumiem Jāsaka, ka šajos jautājumos dažādās dalību valstīs ir ļoti atšķirīga pret uh, revīziju prasībām, un tādēļ ir nepieciešams veidot kopīgu pamatu revīzijas jomā Eiropas Savienībā. Iepriekšējā ziņojumā mēs uh, galvenokārt uzmanību pievērsām kvalitātes jautājumiem, un es uzskatu, ka tas joprojām ir aktuāli. Tālāk runājot par sabiedriskas nozīmes struktūras definīciju. Es nepiekrītu komisijas pieejai iekļaut it kā visu un pēc tam izslēgt atsevišķas daļas, atsevišķus sektorus vai uzņēmumus no šī aptvēruma. Ir ļoti uh, svarīgi, lai būtu vienoti nosacījumi attiecībā uz visām revizijām, un tas arī atspoguļojās mūsu pašu iniciatīvu ziņojumā, ko pieņēmām pagājušā gada uh, rudenī. Tādu pašu pieeju esmu īstenojusi arī uz to, ka nav jāiekļauj lielas sabiedriskas nozīmes struktūras, jo vienādi kvalitātes standarti ir attiecināmi uz uh, struktūrām neatkarīgi no to lieluma. Un tagad jautājumi, kas ir saistīti ar mūsu kompetenci. Es uzskatu, ka ir jāiekļauj arī fondi eh, šajā audita eh, revīzijas aptvērumā. Mēs esam daudz strādājuši pie USITS un AIF jautājuma, eh, runājot konkrētos tiesību aktos par fondu revīzijām. Un tādēļ es uzskatu, ka Jusits un AIF būtu jāizslēdz no kopējā revīzijas aptvērumu. Tas nenozīmē, ka es neuzskatu, ka šīs, šie fondi būtu, nebūtu jāpakļauj revīzijām, bet uh, tiem ir specifiskas prasības. Ekon komitejā mēs esam uh, pievērsuši lielu uzmanību depozitārajiem un tādēļ, uh, ja mēs iekļaut šos fondus uh, pašreiz apspriežamajā priekšlikumā, tas tādējādi mēs neņemtu vērā to specifiku. Es gribētu paskaidrot, kādēļ es esmu uh, ierosinājusi um, izslēgt EFTI no šī ziņojuma. Patiesībā es ierosinu to aizstāt ar citu iestādi. Un uh, es uh, ierosinu iekļaut Ei Eiropas auditoru uzraudzību struktūru grupu tās vietā. Ja mēs palūkojamies uz 27 dalību valstīm, tad tikai piecās no tām vērtspapīru regulē, regulātori ir atbildīgi arī par audītu. Un paskaidrojums ir tāds, ka tā ir ļoti specifiska funkcija, kas ne visās dalību valstīs ir uzdota vērtspapīru tirgus regulātoriem. Un jāsaka, ka Eiropas vērtspapīra tirgus iestādes Eh, iestāde jau ir eh, pārslogota ar pašreizējām pilnvarām, un tādēļ ir jāizvēlas tāda struktūra, kas, eh, kas varētu nodarboties ar šiem jautājumiem, un kas to dara jau šobrīd. Un pat ja Eiropas audita uzraudzības struktūru grupa šobrīd nav trešā līmeņa komiteja, esmu piedāvājusi grozījumos piešķirtai pēc iespējas daudz pilnvaru, lai uh, tai piešķirtu komisijas padomdevēja lomu. Un es domāju, ka šo struktūru varētu arī pārveidot par pilntiesīgu Lamfalūsī komiteju. Par to diskusijas notiek jau vairākus gadus, cik man zināms. Bet Viss ir atkarīgs no tā, vai būs šādam priekšlikumam atbalsts uh, padomē un parlamentā, uh, nosakot, ka tiek izveidot Lamfa Lūsija komiteja, kas ir atbildīga par audītu jautājumiem. Uh, patiesībā ir tā, ka uh, ir jāizvēlas pareizā iestāde, kam ir pietiekama pieredze, lai uh, varētu koordinēt uh, harmonizētās revīzijas procedūras 27 dalību valstīs. Tālāk par dialogu ar nacionālajām iestādēm saskaņā ar kapitāla pras, pietiekamības prasību direktīvu num otrajā versijā uh, šādas prasības bija. Revidenti auditori nav uh, uz, e, tirgus uzraugi, bet tomēr tie var uh, sniegt savu atzinumu par tirgus uh, uh, darbības praktiskiem aspektiem, lai nodrošinātu to, ka mēs esam pilnīgā informēti par to, kas notiek svarīgākajās nozarēs un finanšu institūcijās. Tāpat ir svarīgi nodrošināt uh, tādu procesu, lai dialogā tiktu iesaistītas arī attiecīgās uh, iestādes, kas, uh, vai struktūras, kas tiek auditētas. Vismaz divreiz gadā tas būtu jādara. Un uh, visa tā mērķis ir nodrošināt, lai visu uzņēmumu korporatīvā pārvaldība uzlabotos visās 27 valstīs. Ļoti svarīgi ir, lai būtu dialogs ar nacionālajām institūcijām un arī, lai būtu sektoru dialogs visā Eiropas Savienības uh, līmenī. Ir izveidota Eiropas sistēmiskā ridome un Tādēļ ir nepieciešams, lai finanšu sektors pārstāvi palīdzētu šai iestādēji saprast, kādas ir tendences un kur šie ris, riski varētu parādīties, lūkojoties uz sektoru kopumā. Un uh, šādi pasākumi varētu būt ļoti uh, nepieciešami, lai varētu prognozēt un novērst šādus riska faktorus. Sākotnējā mūsu ziņojumā mēs daudz runājām par konkurences jautājumiem, par to, kā uzlabot uh, Eh, konkurences eh, apstākļus eh, revīzijas jomā. Un patiesībā ir tā, ka attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem darbojas ne vairāk kā četras lielās audita kompānijas. Bet uh, ir nepieciešams arī domāt par to, lai mēs neuzliktu pārāk lielu finansiālo slogu uzņēmumiem, kuros tiek veikts audits. Ņemot vērā to, ka komisijai nav pieejama jauna informācija par izmaksu un ieguvumu analīzi šajā jomā, ja attiecībā uz vairāk, uh, vairumu uzņēmumu tad eh, man ir bāžas par to, ka obligāta regulāra audita firmu eh, rotācija ir lieka. Un līdz ar to mēs varētu uzlikt uzņēmumiem liekus izdevumus, prasot, lai eh, auditoru rotācija notiktu pārāk bieži, bet mums ir jādomā pirmkārt par kvalitāti, nevis vienkārši par audita izmaksu palielināšanu. Tālāk par uh, uh obligātu konkursu izsludināšanu audita uzņēmumiem. Uh, Tas nozīmē, ka regulāri uzņēmumi izvērtētu, vai uh, tie saņem labākās kvalitātes uh, audita pakalpojumus par visizdevīgāko cenu. Es domāju, ka uh, būtu arī apsverams rosinājums organizēt kopīgos auditus lielos uzņēmumos, kur uh, liela uzņēmuma filiālis auditē mm, cits uzņēmums, nevis tas pats, kas auditē uh, mātes kompāniju. Bet uh, šis lēmums būtu jāpie, jāpieņem katram uzņēmumam atsevišķi un pēc tam audita komitejai, un es neuzskatu, ka šādas prasības būtu jānosaka kā obligātas. Un, uh, šobrīd uh, var konstatēt, ka ne audita pakalpojumi auditoru kompānijām ir pat visizdevīgākie šobrīd. Ir uh, sistēmas ietvaros tādi pakalpojumi, kas ir aizliegti un tādi, kas ir atļauti, bet mums būtu jāizvērtē tas, vai noteikti obligātus uh, iepirkumu konkursu attiecībā uz um, auditoru pakāpojumiem. Un un uh, e, konkursu procedūras uh, mērķis audita un neaudita pakalpojumiem būtu pilnvaru piešķiršana audita komitejām, lai eh, šīs komitejas regulāri izvērtētu auditoru darba kvalitāti, eh, darot to gan uzņēmumu, gan sabiedrības kopumā interesēs. Ir jāveic saprātīga analīze un uzraudzība auditu pakalpojumu jomā. Ja kolēģiem ir vēl kādi papildus komentāri un ierosinājumi, esmu gatavs tos uzklausīt, jo tas ir uh, process, kas uh, virzās uz priekšu pastāvīgi. Paldies, saka priekšsēdētāja. Esmu saņēmusi informāciju, ka Markus nevar ierasties uz šo sanāksmi un arī neviens uh, nav pieteicies viņu aizvietot. priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentam. Šķiet, ka ziņojuma uzmetums mums patiešām uh, ļauj iesaistīties tādās auglīgās diskusijās. Protams, par visu nebūtu nesam vienas prātis. Bet katrā gadījumā referenti ir paveikusi labu darbu. Protams, eh, krīze norādīja uz eh, daudziem trūkumiem mūsu sistēmā, arī uz to, ka ir jāuzlabo audita kvalitāte, revīzija kvalitāte. Protams, mēs to varam darīt dažādos veidos. Komisijas priekšlikumā jau ir izteikti vairāk ieteikumu. Bet, protams, mums ir jāpaturprātā galvenie mērķi, proti, kā mēs pēc iespējas precīzāk varam atkal uh, atgriezt sirkstošam uzņēmumam finansiālo veselību Protams, audita ziņojums ir ļoti uh, svarīgs instruments, un tas uh, arī norāda uz to, cik uh, liela loma ir jāspēlē auditoriem. Tālāk, ja runājam par rotāciju, referenti jau pievērsās šim principam, tas ir ļoti būtiski, bet man šķiet, ka tāpat ir jāpiemina tirgus struktūrālās pārmaiņas gribam ieviest rotācijas principu, tad, protams, jāparūpējās, lai uh, iesaistīto pušu diapazons būtu pietiekami plašs, lai tas viss nenorisinātos tikai vienā tādā ierobežotā lokā. Protams, mēs varam vēl diskutēt Thank you. Paldies. Tagad vārds uh, vēl uh, pārējiem ēnu referentiem. Tagad Oli Šmits Alde vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos Kejai par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Viņa vienmēr ļoti labi strādā. Dažkārt man ienāk prātā doma, ka ja apvienotā karalīste izstātos no Eiropas Savienības, tad jūs vairs nebūtu mūsu vidū un nevarētu mūs uh, ierosināt tādas izcilas idejas. Tā tad uh, uh, es domāju, ka aptvērums būtu jāiz. Uh, Bet eh, domājot par finanšu tirgu un tā reformām, es domāju, ka šai sakrā visi mēs varētu būt vienasprāts, ka kaut kas ir jādara. Bet jautājums ir, kā to panākt un kādā veidā to īstenot. Rikē, jūs jau minējāt, ka vissvarīgākais ir audita procesa kvalitāte. Un arī mums ir jānosaka informācijas standartu prasības auditoriem. Protams, ir jācenšas uzlabot uh, auditoru ziņojumu kvalitāti. Es domāju, ka pēdējo nedēļu un pat mēnešu laikā pie mums ir vērsušies lobbyisti ļoti aktīvi, bet uh, tomēr mēs, mums ir uh, jādomā par kvalitātes uzlabošanu, cits jautājums, kā to panākt. Tālāk eh, par to, vai nepieciešama direktīva vai regula. Es pārstāvu mazu valsti, ko vārdā nesaukšu. Uh, bet ja tiek pieņemta regula, tad uh, tā varētu situāciju sarežģīt. Tā ir drīzāk, uh, mums drīzāk būtu nepieciešama uz principiem balstīta direktīva. Protams, arī pret to var būt iebildumi, bet mūsu valstis ir atšķirīgas, tajās ir atšķirīgas darba metodes šajā jomā un dažos gadījumos šeit pat ir tie eh, pilnīgi pretēji priekšlikumi iesniegt grozījumu veidā. Es uzskatu, ka mums ir arī atšķirīgas uzņēmuma pārvaldības tradīcijas Eiropā, un mums būtu tās jāciena. manuprāt, ne vienmēr ir iespējami tāda risinājuma, kas būtu piemēroti visiem. Par apvienotajiem auditiem. Es uzskatu, ka šeit ir nepieciešama individuāla pieeja uzņēmumiem un nevar noteikt obligātas prasības šai jomā, jo tas radītu papildus administratīvos slogu un izmaksas. Uh, kā jau ziņojumā norādīts tālāk, obligāta auditoru firmu rotācija. Es domāju, ka arī šis uh, jautājums no politiskā viedokļa ir ļoti uh, sensitīvs. Protams, ir nepieciešams radīt lielāku konkurenci auditoru firmu starpā, tomēr nav īsti skaidrs, kā to panākt. Tas, kā mēs cenšamies mm, grozīt direktīvu un regulu nav vienīgais iespējamais risinājums. Manuprāt, tas pat nav pareizais risinājums. Protams, lielajiem uzņēmumiem būtu nepieciešams konkurēt savā starpā, bet tomēr tās metodas, ko mēs izmantojam, būtu rūpīgi jāizvērtē. pamatprincipam ir jābūt tādam, ka uzņēmuma īpašnieki paši izlēmi, kad mainīt uh, auditoru firmu vai uh, auditorus. Kāda notiek šī rotācija? Protams, šis jautājums ir strīdīgs, to es apzinos, un mana attieksme pret obligāto auditoru rotāciju ir ļoti skeptiska, kā jau uh, tas šeit izskanēja. Said, es īsti nesapratu, ko jūs gribējāt teikt, vai jūs bijāt par vai pret. Ā, jūs bijāt par. Jā, par to mēs varam vēl divatā parunāt. Tāpat um, esmu piesardzīgs attiecībā uz šiem obligātajiem iepirkumu konkursiem attiecībā uz auditoru pakalpojumiem. Tas uh, Eh, varbūt patiesībā nekādu situāciju nemainīs. Tas, ka šādi konkursi būtu jārīko ik pēc septiņiem gadiem, var tikai novest pie liekiem papildu izdevumiem un pazemināt uh, pakalpojumu kvalitāti. Varētu mēs drīzāk uh, rosināt to, lai auditu komiteja komitejas īstenotu šādu politiku un rīkot konkursu tik pēc 14 gadiem, bet visam ir jānotiek caurskatāmā veidā varbūt vajadzētu padomāt par auditoru kompāniju kvalitātes uh, certifikātu izsniegšanu Eiropas līmenī. Keja, jūs esat šo ierosinājumu svītrojis, varbūt jūs varētu paskaidrot, kāpēc, jo, manuprāt, tā bija atbalstām ideja. Tālāk, desmitais punkts par audita un neaudita pakalpojumiem atkal ļoti sensitīvs jautājums. Es uh, uzskatu, ka tas būtu pieļaujams tikai uh, ar auditu komitejas atļauju. Tālāk par auditu pakalpojumu cenām. Mēs uzskatu, ka šādi pakal, papildu pakalpojumi būtu, eh, manuprāt, ir problemātiski pat, ja ir paredzēts, ka līdz 10% šādu papildu pakalpojumu apjoms varētu būt. Es nezinu, kādēļ būtu nepieciešami šādi ierobežojumi, ja audit auditori var sniegt papildu pakalpojums, tas nekādā veidā neapdraud auditoru neatkarību. Tādēļ es neuz, nesaprotu, kādēļ uh, atlīdzība par šādiem pakalpojumiem būtu jāierobežo. Tālāk par neaudita pakalpojumiem. Šeit viens no risinājumiem varētu būt lielāka konkurence. Un visbeidzot par uzraudzību. Parasti mūsu grupā atbalsta Eiropas uh, vērtspapīra tirgus iestādi, bet šajā gadījumā, ja mēs varētu pārveidot Eiropas audito, auditu uzraudzību struktūru grupu, kaut kādā veidā piešķirot tai lielākas pilnvaras un nodrošinot lielāku darbu caurskatāmību un atbildību, tas varētu būt risinājums. Paldies! Paldies! Tagad Emīlija Turunen. Paldies! Pateicos referentei par abiem ziņojumiem, ko tā ir sagatavojusi. Un vispirms vēlos norādīt, ka zaļie cieši sadarbojas ar mūsu kolēģiem juridiskajā komitejā un um, mēs komentēsim visu kopumā, pat ja jūs norādījāt, ka ekonu komitejas uh, pilnvaru, pilnvaras ir zināmā mērā ierobežots, es tomēr pieskāršos plašākam um, aptvērumam. Pirmkārt, kā jau Saīts to norādīja. Finanšu krīze ir apliecinājusi, ka arī audita nozarē uh, ir tādas problēmas kā kvalitāte, interešu konflikts un milzīga koncentrācija šajā tirgus sektorā. Ja mēs palūkojamies uz Keisa Svinbērnas eh, ziņojumu un jūriju, ziņojumu. Es domāju, ka mēs uh, neejam pietiekam tālu, lai mm, tiktu galā ar šiem izaicinājumiem. Komisijas uh, priekšlikums ir diezgan drosmīgs daudzās jomās. Tomēr mums jābūt ir piesardzīgiem, bet mēs nedrīkstam būt pārāk piesardzīgi, jo šajā jomā ir nepieciešamas pārmaiņas manis pieminētajos trīs punktos. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt drosmīgākiem, lai nesaglabātu pašreizējo situāciju. Ir nepieciešams uh, tirgus ar vairāk uh, tirgus dalībniekiem un lielā konkurence, ir nepieciešams uzlabot uzraudzību un audita pakalpojumu kvalitāti. Un tad, protams, ir jāapspriež tas, kādi uh, instrumenti ir samērīgi un kādi ir nepieciešami, lai panākt izvirzītos mērķus. Viens no risinājumiem varētu būt rotācija. Protams, var diskutēt par to, pēc cik gadiem tā jānotiek. Bet es domāju, ka šis instruments ir jāizvērtē. Un par to ir uh, diskusija arī cit, cit, citos uh, jomās. Protams, ir grūti noteikt obligātu uh, rotāciju, bet uh, tas ir viens no risinājumiem. Tālāk par kopīgajiem auditiem. Es nezinu, vai pietiek ar kopīgu konkursu izsludinājumu. Uh, protams, ir atbalstāma ne, ne audita pakalpojumu aizliegumu šajā jomā. Un, ja mēs runājam par kopīgu auditu, tas tā ir iespēja mazākiem auditu uzņēmumiem iekļūt tirgu, un uh, pārvarēt oligopolu situāciju, kas šobrīd šai tirgu valda, un to mēs arī atbalstam tādēļ šo risinājumu. Un pēdējais punkts. Kā tas varētu būt izējas punkts, bet mēs izvērtēsim jūsu uh, arguments. Protams, mēs sākumā atbalstījām Eiropas vērtspapīra tirgus iestādi kā atbildīgo šajā jomā, bet varam piekrist, ka šai iestādē jau ir daudz pilnvaru, daudz pienākumu uzlikt šobrīd, un e, tā arī trūkst resursu. Bet, ja es e, šai iestādē piešķiru papildus pilnvaras, tad arī ir jāpiešķir atbilstoši resursi, lai tos varētu īstenot, bet uh, mēs esam gatavi izvērtēt arī jūsu ierosinājumu. Bet katrā ziņā ir jābūt uh, spēcīga Eiropas līmeņa iestādē, kas uzraudzītu audit jomu. Mm, šobrīd vairāk detaļās neiedziļināšos, bet uh, mēs esam gatavi sadarboties ar citiem ēnu referentiem un spērt uz priekšu drosmīgu soli arī šajā nozarē, lai mainītu situāciju tajā salīdzinājumā ar situāciju pirms krīzes. Paldies, saka priekšsēdētāja. Uh, tagad vārds Ženam Polam Gozesam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Um, mana dziesma būs nedaudz atšķirīga no līdz šim izskanējušajām. Audits un audita trūkumi eh, ir eh, esot krīzes, viens no krīzes cēloņiem, bet jāsaka, audita jomā situācija dažādās valstīs atšķiras, likumdošanas akti atšķiras, un es zinu, ka ir eh, arī tādas valstis, kur audits nekādas problēmas nav radījis, un patiesībā audita uzņēmums jau nav krīžu profilakse, bet gan pārbaudīt, vai uh, uzņēmuma pārskati atbilst uh, likumiem. Pat ja es uh, kopumā atbalstu komisāra priekšlikums, es uzskatu, ka ir nepieciešama pragmātiska pieeja. Daudzi no tiem, kas uh, runā par šiem jautājumiem, nekad nav redzējuši, ka auditors strādā, viņiem nav nekādu kontaktu bijuši ar auditoriem. Un patiesībā šī situācija nav tik katastrofāla, kā to mm, šeit cēl, cenšas iztēlot. Protams, ir nepieciešama pasākuma, lai uzlabotu audita pakalpojumu kvalitāti. Protams, ja tas ir iespējams, tad ir labi, bet ir arī jāizvērta izējas situācija. Mēs jau nesākam no nulles, no tā, ka vispār nekādas kvalitātes līmeņa nebūtu. Un uh, tomēr šie priekšlikumi ir jāizvērtē. Ja, uh, jāsaka, ka uh, audita prakse atsevišķās valstīs ir citādi. Piemēram, šis kopīgais audits nenozīmē, ka atbildība ir uh, sadalīta uh, Mm, starp dažādiem uzņēmiem, bet eh, ir, protams, jācenšas izvairīties no administratīviem šķēršļiem, un, kā Saits norādīja, ir jāizvērtē izmaksas. Tātad, ja mēs runājam par kopīgo auditu, tad var secināt, ka situācija ir uzlabojusies, un tādēļ arī Francijā šādas prasības ir uh, noteiktas biržā kotētajiem lielākajiem uzņēmumiem un bankām. Tāpat varētu apšaubīt uh, šo rotācijas sistēmas efektivitāti. Protams, tas it kā uzlabošot konkurenci, bet mēs taču saprotam, ka ir četri lieli uzņēmumi, kuri tad rotēs savā starpā, un šie lielie uzņēmumi nepieļaus, ka tirgu parādīsies vēl kāds neliels uzņēmums, un līdz ar to uh, situācija tirgo vispār liek apšaubīt visu šo uh, Uh, šīs sistēmas efektivitāti, un tas pats būtu sakāms par uh, uh, reitinga aģentūrām, kur bija trīs, un tagad jau būs vairs tikai divas, un uh, tādēļ uh, Oles Šmita teiktais uh, attiecībā uz uzņēmumiem, mēs tikai viņiem sarežģītu dzīvi, ja ir ik pēc sešiem gadiem jāmeklē jauna auditora firma, tad uh, tas prasa laiku, pūles, naudu un nav jau nekādu garantiju, ka jaunais uzņēmums darbosies labāk nekā iepriekšējais. Piemēram, Francijā prefektus nomaina ik pēc trim gadiem, lai viņi nebūtu pārāk saistīti ar uh, vietējām interesēm, bet mums ir jā, jārod kaut kāds vidusceļš. Un jāsaka, šie, šīs auditoru firmas. Uh, Eh, audit komitejas nav jau kaut kādi superauditori, viņi vienkārši jā, darbojas uzņēmuma valdēs un nodarbojas ar audit jautājumiem. Un uh, Eh, ja mēs tagad prasīsim, lai eh, uzņēmumu valdēs darbotos auditori, tad mēs varam nonākt pie absurda situācijas, prasot, lai eh, valdēs būtu gan finanšu speciālisti, gan cilvēku resursu speciālisti, gan auditori, gan vēl citi. Un par auditu un neauditu pakalpojumiem ir taisnība, ka šeit tiešām pastāv jautājums par interešu konfliktu, bet ja mēs šo situāciju paskatāmies dziļāk, eh, tad attiecībā uz papildu pakalpojumiem notiek tāda kā šķērs apute. Ja eh, auditori strādā kādā uzņēmumā, viņiem ir jāzina, kāda ir reālā situācija. Citādi viņi ir tādi uh, augsti novērotāji un nesaprot, kādas varētu izmantot dažādas metodas, lai uh, uzfrizētu atskaites un apietu dažādas likuma prasības. Protams, uh, ir jānosaka skaidrs nodalījums starp abu veidu pakalpojumiem un noteikt, ka nevar šos pakalpojumus veikt tās struktūra vienības, kas veic uzņēmumu auditu. Bet es vēlētos pateikties noslēgumā referentei par viņas veikumu. Liels paldies! Uh, thank you, Peter. Paldies, uh, Pēters Simons, lūdzu. Paldies, uh, gribēju pateikt daudz uzņēmumu. Es ļoti labi pazīstu šo uzņēmumu, uzņēmē darbības ainavu. Un ja mēs uh, ar, uh, tiekamies ar lieliem uzņēmumiem, bieži vien tiek runāts par to, ka audita veikšana ir ārkārtīgi sarežģīta procedūra. Un uh, parunājoties ar uzņēmumu darbiniekiem, arī ir skaidrs, kādēļ bieži vien viņi vēlas, lai iekšējā, notika iekšējais audits, lai to veiktu uh,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 Ildiko. Paldies! Aicināšu izteikties Ildiko. Elnök asszony, és nagyon köszönöm a jelentéstevőnek. Paldies, priekšsēdētā. Gribu pateikties referentei par ieguldīto darbu ziņojumu tapšanā. Gribētu savā runā pieminēt četras svarīgas lietas, kas izskan šajā ziņojumā. Pirmkārt, gribētu sākt ar tādiem vispārīgiem vērojumiem. Visumā, manuprāt, ziņojumam ir tāds aprakstošs raksturs. Tajā netiek runāts par rekomendācijām vai kādiem ierosinājumiem. ECB mandāts pagājušā gada laikā ir būtiski mainījies. Nu, tagad es iešu cauri saviem komentāriem. Savā runā referenta teica, ka ECB ir divreiz cēlus procentu likumus un pēc tam divreiz samazinās. Nu, taisnība. Tad šeit parlamentā mums vajadzētu runāt par to, kādēļ tas ir noticis. Kāds ir attaisnojums un kā, kāda ietekme bija šiem, procent, šai procentu likumu šīm svārstībām? Mums vajadzētu ECB pasūtīt ietekmes novērtējumu, kurā būtu skaidri redzams, ko tas nozīmē. Un tad mēs varētu kaut ko rekomendēt. Privāto aizdevumu skaits neapšaubām sarūk. Kā risināsim krīzi ilgtermiņā? Kā ECB garantēs cenu stabilitāti? Es domāju, ka šajā ziņojumā mums būtu jāmeklē skaidrojumi tam, kādēļ notiek tādas vai citas parādības un kādēļ ECB rīkojas tā vai citādi. Dalību valstu parāda aizvien pieaug, un mums vajadzētu izgudrot tādu sistēmu, kur, kura palīdz mums saņemt jau agrīnas rādītājs par to, ka valsts parāds varētu pieaugt un arī varētu um, rast uh, iemeslus tam, kādēļ tas notiek. Un visbeidzot, neliels paskaidrojums. ECB pasākumu priekšgalā šķiet ir darbu radī, darbvietu radīšana un nevis inflācijas savaldīšana. Protams, ka tās varētu nākt par labu sociālās savienības stiprināšanai, taču Eiropas Savienība pirmkārt tika radīta kā ekonomiska savienība. Nu, es, protams, saprotu, no kurienes nāk referenta un kāda ir viņas pamata uh, uzskati. Taču jautājums par demokrātisko leģitimitāti tiek pārspīlēts, jo leģitimitāti nosaka līgumi, ECB mandātu arī nosaka līgumi, tos ir ratificējuši visas dalībvalsts, un tādēļ pēc definīcijas jau ECB ir leģitīma iestāde. Tālākā mandāta paplašināšana ir apšaubām. Tālāk ir runājama par monetāro politiku. Referente saka, ka 2011. gada inflācijas pieaugums bija tik liels, tādēļ, ka bijušas tik lielas cenu svārstības vai pieaugums energocenās. Tam varētu piekrist, bet ja tiešām šāda saistība tiek pierādīta, tad kādi ir piedāvājumi nākotnē? Protams, ka šīs eh, procentu likmes pieaugs, ja energoavotu cenas pieaugs, turpinās pieaugt, jo viņas ir pieaugušas pēdējo mēnešu laikā. Manuprāt, runājot par procentu likmju, uh, eh, prognozēm referenti pārspīlo, bet es ar viņu varētu parunāt par to atsevišķi. 13. ziņojuma punktā uh, referenti runā par ECB bezdarbību parādu mazināšanā, bet tas jau nav ECB uzdevums mazināt parādus. Ziņojumā tiek runāts par ECB uh, eh, peļņu vērtspapīra tirgus programmas darbības rezultātā. Tālāk, runājot par banku savienību un risinot paralēlās banku sistēmas jautājumu, e, referente, manuprāt, atkārto to, kas jau tika nesen pieņemts atsevišķā ziņojumā par paralēlo banku sistēmu. Tādēļ es nedomāju, ka šajā ziņojumā vispār vajadzētu par to runāt. Ja mēs runājam par valstu finansēšanas mehānismiem, tad es domāju, ka tas ir pilnīgi pareizi, ka valsts galvenokārt aktīvi darbojas tieši savā valstī. Un tāpēc ir nepieciešami nacionālās uzraidzības un finansēšanas mehānismi. Ir jāpatur šīs dalību valstu līmenis pat tad, ja tiek izveidota šī jaunā Eiropas uzraudzības sistēma. ECB nevar pilnībā un ļoti dziļi pārskatīt 27 sistēmas, ja tai nav zināšana par vietējo situāciju. Tālāk par iestāžu daļu vai institucionāliem jautājumiem, kas skarti ziņojumā. Referente aicina mūs būt paškritiskiem, nu tas drīzāk ir morāls dabas nekā ekonomisks jautājums. Domāju, ka mums ir nepieciešams ietekmes novērtējums. Ietekmes novērtējumi tie būtu noderīgāk nekā šāda pašaustīšanās. Mm. ja mēs vēlamies grozīt līgumus, tā lai ECB nonāktu tiešā Eiropas parlamenta pāraudzībā, nu, tad mēs varētu apspriest šādu iespēju. Nav šaubu par to, ka Eiropas parlamentam vajadzētu piedalīties ECB ikgada mērķa apstiprināšanā. Un vēl kāds jauns papildinājums, ko es šeit gribēju pieminēt. par noteikumu izmaiņām ECB lomas definēšanā. Par to mums vajadzētu runāt ar Eiropas komisiju un ar sekretariātu. Un varbūt, ka nākotnē vajadzētu rakstīt ziņojumu, kas nav tāds kā ekspost situācijas analīze, bet gan ziņojums, kas skatās uz priekšu nākotnē, kurā mēs domājam par to, kā ECB varētu pildīt jauno mandātu un kā monetārā politika un lēmumu pieņemšana Eiropas centrālajā bankā beig beigās varētu kļūt par kaut ko tādu, ko mēs saprotam. Par monetāro dialogu ar ECB prezidentu, nu tas jau pastāv, to mēs regulāri lietojam, taču nedomāju, ka šīs paņēmiens ir pietiekami efektīvs un konstruktīvs mūsu priekšlikumu ierosinājumi un prasības izskan šajā dialogā, taču tam nekas nesako. Tam nav īpaši liela seku šādam dialogam. ECB gada pārskati ir ļoti lieli, taču pēdējā nodaļā vajadzētu varbūt skatīties tālāk nākotnē, uz nākošo gadu, kurā varētu būt runa par to, kādas izmaiņas sagaida ECB, ko tā varētu sagaidīt no situācijas. Šis ziņojums, par ko mēs šeit runājam, ir tāds ekspostu ziņojums. Tā ir skatīšanās atpakaļ, bet mums vajadzētu ieskatīties arī uz priekšu nākotnē. Domāju, ka tās būtu vērts apspriest šādu iespēju. Tie tā tad ir galvenie komentāri, kurus es gribēju jums darīt zināmus. Tie parādīsies arī manos grozījumos. Gribu sveikt referenti ar lieliski paveikto darbu un ar prieku sadarbošos ar viņu arī tālāk. Paldies! Tagad došu vārdu Huangam Linkoka kungam. Paldies, priekšsādātāji! Es ar lielu interesi pētīju uh, Marīzes Matiasas ziņojumu par ECB 2011. gada pārskatu. Lielā daļā varu atbalstīt viņas veikto analīzi un diagnozi. Referente uh, šeit izceļ nekonsekvenci monetārajā politikā 2011. gadā, un viņa atklāja, apšaubāmo procentu likmi pieaugumu gada pirmajā daļā. Tieši šī pieauguma dēļ lielā mērā ir nav notikusi šī te kautrīgi uzsāktā ekonomiskā izaugsme. ECB saka, ka tā lieto nekonvencionāls instrumentus. Otrajā gada pusē situācija nedaudz uzlabojas, procentu likums samazinājās, taču es piekrītu referentei, ka ļaunījums jau bija nodarīts. Eh, ziņojuma projektā liela daļa ideja ir pieņemams manai politiskajai grupai. Eh, it īpaši idejas, kas atklāja pretrunas ECB darbībā. Pretrunas, kā eh, palīdzība valstīm no vienas puses un palīdzība bankām. Vēlme atbalstīt E, trauslās ekonomikas ECB, e, Eiropas Savienībā un ECB e rīcība pret šo valstu valdībām, kas ir graujoša. Vēlme atbalstīt valstis, vēlme atbalstīt bankas, tanīpat laikā e, ECB uzspiež savu viedokli atsevišķām valdībām, kas nebūtu neietilpst ECB mandātā. Ziņojuma projektā tiek pieminēts arī tāds jautājums kā monetārās politikas optimizācija eirozonā, apstākļos, kad ir būtiskas makroekonomiskās atšķirības. Šī situācijas analīze ir ļoti līdzīga kā manā politiskajā grupā. Kā veidot šo pārvaldību ekonomiskajā monetārajā savienībā? Kā beidzot izveidot uh, neviendabīgu, taču efektīvu politiku gan monetārajā, gan ekonomiskā jomā, eirozonā kopumā un katrā dalību valstī. Ja monetārā politika būtu tāda, ka procentu likmes ir ļoti zemas, tad acīm redzot pieprasījums pēc aizdevumiem būtu pietiekami zems tanī pat laikam bet mēs nezinām, vai finansējums tad būtu pietiekams. Es nezinu, kā vai tad Eiropa izvēlētos vairāk Montoro politiku koncentrēt dalību valstīs vai Eiropas līmenī, bet par to būtu jāraksta atsevišķi ziņojums labprāt atbalstu šo ziņojumu. Tas ir tapis ļoti aktuālā brīdī mūsu komitejā. Socialistu grupu vārdā iesniegšu atsevišķus grozījumus, kas papildina referentes aizsākto situācijas analīzi. Paldies! Paldies! Tremosai Bac Bacels kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir daži komentāri par Marisas Matijas ziņojumu ko mēs šeit pārspriežam. Pirmkārt. Atsevišķos punktos viņai piekrītu. Piemēram, ja runājam par monetāro politiku, tad es piekrītu referentē, kas saka, kā mums ir problēmas ar kreditēšanu MVU atsevišķās valstīs. Un šīs ir tās valstis, kas ir piedalījušās divās e, šīs te ilgtermiņa finansēšanas, refinansēšanas operācijās. Mēs uzskatām, ka krīzes pārvarēšanas priekšnoteikums ir atsākt MVU kreditēšanas plūsmu. Tātad šajā ziņā referentē piekrītam. Mēs nepiekrītam sadaļai par banku. Mēs piekrītam ba sadaļai par banku savienību. Manuprāt, tur nekas nepareizs nav, ko referenti ir sarakstījis. Protams, ka viedokļi ir atšķirīgi politiskajās grupās. Manuprāt, referenti pareizi apraksta Banku Savienību un ar to saistītās pretrunas. Protams, mūs arī satrauc tās, ka ECB valdē nav sieviešu. Olešmits pagājuši nedēļ, pagājuši gadu jau prasīja, lai tur būtu kāda sievieta, tāpat arī citi kolēģi. Ir vairāk punkti, kuros tātad mēs varam atbalstīt referenti. Taču mums arī ir lietas, kas nepatīk. Nu, piemēram, daži formulējumi, ko redzam šajā ziņumā. Piemēram, runājot par taupības pasākumiem, nevaru piekrist referents viedoklim. Uh, Es esmu no Spānijas. Šogad valsts budžeta deficīts sasniegs gandrīz vai 9%. Šis būs ceturtais gads, kad uh, valsts budžeta deficīts svārstās no 8 līdz 10%. Mums jau bija ļoti interesants, interesants debats ar citiem referentiem Es nezinu, vai sociālistu grupas viedoklis tiešām būs tik tūs referents viedoklim. Es atceros, ka prezidents Mārtiņš Šulcs šī gada martā ieradās Barcelonā. Mums bija publisks debats ar viņu, es viņam uzdevu jautājumu. Par to, ko viņš domā par taupību un valsts budžeta deficītu. Mārtiņš Šulcs teica, ka viņš esot par līdzsvarotu budžetu, lai saglabātu sabiedriskos pakalpojumus ilgtermiņā. Pagājušo nedēļu atkal bija debatas ekonu komitejā par līdzīgiem jautājumiem. Man, es esmu parlamentā saticis Goran Personu, bijušo Zviedrijas premjerministru, kur ļoti cienu. Viņš vādā uh, Eh, domnīcu par eh, meža politiku Eiropā. Un viņš savulaik man stāstīja, kā viņš pārvarēja uh, Zviedrijas krīzi 94. gadā. Pirmajā gadā valsts izdevums samazinājās par 10%, bet pēc diviem gadiem Zviedrija atsāka ekonomisko uzplaukumu. Uh, Es zinu, ka jūsu socialistu grupā ir sava ideoloģija par šiem jautājumiem. Referente runā par taupību kā par galveno nestabilitātes iemeslu. Es domāju, ka krīzes pamatā ir slikti politiķi, ir valstis, kurām uzticība ir pilnībā zudus, ir valstis, kas ir melojušas attiecībā uz savus statistiku, ko tās piegādā Eiropas Savienība, oficiālo valsts statistiku un tās datiem. ECB nav vainīga, ka dažām valstīm ir pilnībā zudis uzticība Eiropas Savienībā. Mēs iesniegsim grozījumus, jo nepiekrītam dažiem punktiem ziņojumā piemēram, e, jautājumos par to, kā referents skatās DCB lomu krīzē. Tas arī viss. Iesniegsim grozījumus. Esmu pārliecināts, ka mums būs ļoti interesants debats ar citiem referentiem. Paldies par uzmanību. Okay, is there anybody... Paldies. Vai kāds vēlas aizvietot Svēnu un runāt viņa vietā? Nē. Tādā gadījumā aicināšu izteikties Dirku. Es atvainojos. Eva Žulī, lūdzu. Paldies. Gribu pateikties referentēm Marisai Matjasai par ziņojumu projektu. Mēs ļoti aktīvi piedalīsimies ziņojuma tapšanā, lai pa visiem kopā varētu izstrādāt kompromisu, kas būs pieņemams vairumam deputātu. Mēs uzskatām, ka ziņojumam nepieciešams paplašinājums, jo ir jāņem vērā dažādi retrospektīvie aspekti um, monetā, attiecībā uz monetāro politiku 2011. gadā. Tāpat ir jāskatās par to, kas notiks nākotnē, kāda būs institucionālā ainava pastiprinātajā ekonomiskajā situācijā. Uh, Ja runājam par retrospektīvu, tad mēs uzskatām, ka ir nepieciešams padziļināt analīzi attiecībā uz monetāro politiku. Mm, it īpaši attiecībā uz šiem te aizdevumiem 2011. gada decembrī, kas ļāva mums izvairīties no milzīgā kredītu kranča vai kredītu krīzes Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības sabrukuma piekrītam sastajam ziņojuma projektu punktam, taču mēs uzskatām, ka trūkst priekšnoteikumu, kas uh, būtu saistāmi ar liela mēroga subsīdijām. Mēs uzskatām, ka Anglijas banka Bank of England eh, jāuzskata par piemēru, kas sadarbojas ar valsts kasi Uh, un piedāvā likvīdus, uh, proti skaidrs naudas aizdevums MVU. Mēs uzskatām, ka tas būtu lielisks papildinājums šim ziņojumam. Vēl kas svarīgs 2011. gadā e - ECB dalība trojkas mm, vizītēs tajās valstīs, Eiropa, kurām Eiropas Savienības sniedz atbalstu. Eiropas parlaments savulaik pasūtīja pētījumu Mēs uzskatām, ka šāda ECB e, dalība trojkā varētu novest pie interešu konflikta. Mēs, ref... Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir uzsvērt ECB darbības caurskatāmības aspektu, It īpaši, ja mēs runājam par steidzamu e, likvidu līdzekļu skaidrs naudas aizdevumu esamību un arī eh, kontroli pār tām valstīm, kuram tiek piešķirti lielie aizdevumi. ECB bilances veidošanā arī nepieciešama lielāka caurskatāmība. Nu, piemēram, nemaināmās, uh, eh, nemaināmiem vērtspapīru sadaļās. Ir arī jāpublicē ECB valdes tikšanos protokoli Mēs uzskatām, ka ziņojumam ir nepieciešams papildināt arī ziņojumu saturu attiecībā uz to, kāda būs ekonomiskās un monetārās savienības nākotne un kāda loma būs ECB, tāpat arī kāda būs demokrātiskā kontrola nākotnē. Zaļo grupas vārdā es ar prieku iesaistīšos grozījumu iesniegšanā, tāpat arī dažādajās debatēs par šo ziņojumu. Paldies par uzmanību! Paldies! Godātie kolēģi! The Bank of England sadarbojas ar Anglijas valsts kasi tiešām. Mēs mēģinājām līdzīgu sadarbības modeli iekļaut kapitāla prasību direktīvā. Ja mums tas neizdosies, tad, eh, tad neizdosies. <laughs> Pavisam sen es jau nosūtīju ļoti līdzīgu priekšlikumu, bet mēs vēl cīnāmies par to, lai kaut kas tāds tiktu ieviests. Paldies, Dirk! Es nerunāšu par uh, Anglijas banku. Pirmkārt, es gribētu pateikties Marisai Matiesai par ziņojumu projektu. Piekrītu bažām par to, ka 2011. gadā tika absorbēts ļoti liels likviditātes daudzums. Tāpat arī ilgtermiņa refinansēšanas operācijas nav sasnieguši savu mērķi, eh, proti palielināt aizdevumu apjomu eh, mājsaimniecībām. ECB rīkojās trīs gadu krīzes nobeiguma posmā, bet šie te ilgtermiņa aizdevumi tika izsniegti trijos mēnešos. ECB loma krīzes apstākļos. Šeit nevar piekrist referentas nostājai. Gribētu aicināt uh, ar piesardzību izturēties pret nestandarta pasākumiem, piemēram, kvantitatīvais līzings. Ar savām monetārajām transakcijām, citiem pasākumiem ECB ir sagrāvusi vienu no galvenajiem pilāriem, eh, kas balstīja ekonomisko monetāro uh, Eh, Savienību, ka centrālās bankas uzdevums galvenais ir nodrošināt uh, cenu stabilitāti. ECB 2011. gadā ir pār, pārsniegusi savu mandātu, tā ir finansējusi va, parādos eh, grimstošo valstu deficītus. Mums ir jāmēģina runāt par dažādiem riskiem, piemēram, mola, morālā kaitējuma risks, ko var nodarīt šāds te mūsu ziņojums. ECB bilance ir ļoti lielās problēmās. Viena Trešā daļa no šīs bilances atrodas Eiropas Savienības perifērijā. ECB ir kļūst par vienu no bankām, kurām draud bankrots, un tādēļ mums ir ļoti kritiski jāizturas pret ECB. Šajā ziņojumā es iesniegšu vairākus grozījumus, ceru, ka mēs kopā varēsim izstrādāt kompromisus un ka visu deputātu nostāju būs pietiekami kon eh, konstruktīva. Paldies! Paldies, nākamais runātais Tomas Mānis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, gribēju pateikties uh, Matiesas kundzei par ziņojumu. Jā, vairāki kolēģi teica, ka ziņojums ir tā ļoti strikti sastādīts. Nevarētu viņai pārmest uh, pārāk lielu maigumu sastādot šo ziņojumu. Viņa pat eh, šeit arī ir eh, atļāvusies runāt tādu bargu valodu, jo eh, kolēģi arī bija paud ļoti dažādas viedokļus. 20 līdz 23 tātad Banku Savienība. Mums ir jāprūpēs, lai Banku Savienība ir pietiekami spēcīga, lai tā ir stabila, nevis radīt to par katru cenu vienkārši pašmērķu vārdā. Mums ir jāparūpēs, lai tas nāk par labu arī patērētājiem. Tādēļ uh, ir vispār arī jācīnās pret paralēlo banku sistēmu. Domāju, tas ir mūsu galvenais uh, bauslis. Bet kas tad notiks, eh, kam nāks par labu šī banku savienība, vai lielākās bankas, vai visas 60 tūkstoši bankas, vai Eiropas centrālā banka vispār varēs veikt kaut kādu uzraudzību? Es eh, pats dzīvoju Frankfurtē pie mainas, jāsaka, ka ECB turņi, turņi kļūst aizvien augstāki, tā tad eh, tā paplašinās, ēka paplašinās, bet ir jāparūpējas, lai tā varētu nošķirt savus pilnvaras, un tas ir saistīts darīts arī ar dalību valstu iestāžu iesaisti, kā piemēram Bafin eh, Vācijā. Uh, Eiropas centrālā banka ir gatava to darīt, eh, nu jā, tas ir labi. Tālāk runājot par institucionālajiem jautājumiem, arī šeit ir atšķirīgi viedokļi, paškritiska uh, vērtēšana. Šķiet, ar to vien nav gana. Nevaru šeit piekrist referentei, ir jāizvērtē, eh, kur ir gūti panākumi, kur ir piekļauts kļūdas un kur ir iespējams darīt kaut ko jaunu. Protams, mums visi ECB pasākumi. Um, nešķiet pietiekami labi, piemēram, vai ir iespējams uh, uh, sniegt aizdevums valstīm, kur pastāv risks tos nesaņemt atpakaļ. Un tā tad Daragi dara uh, šo darbu, viņš uh, sniedz aizdevumus, bet uh, mēs te nerunājam par tādu spēlīti. Uh, pozīcija, ko ir izvēlējis referenti, ir pilnīgi aplama. Protams, ir atšķirības starp dalību valstīm, makroekonomiskās atšķirības, bet mēs taču runājām par Eiropas pusgadu koordināciju koordināciju, sadarbību, un mums ir jāsaprot, kādu budžetu politiku veidot. Referenti izvēlas pavisam citu pozīciju. ECB veids vērtējumu procedūru, bet eh, spēlē neitrālu lomu. Un Visu beidzot, vai nevarētu eh, panākt to, ka nākamajā gada pārskatā būs runāts par nākotni? Tur nu gan pilnībā piekrītu referentei. Kurp ved mūsu ceļš, kādu lomu jāspēlē ECB, kā var to vairāk institucionalizēt un Gribēju atzīmēt, ka ECB ir ļoti daudz darbinieku, kam ir skats nākotnē. Ne visi viņi ir Goldman un Sachs eh, iepriekšējie darbinieki. Tādēļ ir iespējams eh, uzzīmēt skaidru nākotnes scenāriju, un tad eh, monetārajā dialogā mēs varam diskutēt ar ECB direktoru un domāju, ka beidzot ir pienācis īstais brīdis šīm diskusijām. Paldies! Thank you. Paldies, Astrid, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties referentē par paveikto darbu, taču nevar viņu īpaši sveikt ar piedāvātajām idejām, jo, manuprāt, referenti bieži kļūdās viņa nepareizam adresātam nosūta kritiku vai priekšlikumus. Es neieslīgšu šeit detaļās, mums būs iespēja iesniegt grozījumus, un to arī darīsim. Taču vienu komentāru gan šeit gribētu izteikt. 27. ziņojuma punktā referenti ir satraukusies par to, ka ECB valdē nav sieviešu. Viņi domā, ka tas liecinot par to, ka šī valde nav informēta par dzimumu vienlīdzības jautājumiem. Nu, jāsaka, ka šo valdi veido dalību valstu centrālo banku pārvaldnieki. Dalību valstis un nevis Eiropa. Un nekādā gadījumā Eiropas centrālā banka iesaka šos te uh, dalību valstu centrālo banku uh, vadītājus. Ja mēs vēlamies šeit iekļaut sievietes, tad vajadzētu sākt ar nacionālo līmeni. Priekšēdētājs kundze, starp citu, nesen dzirdēju, ka jūs pati kandidējot uz apvienotās karalists centrālās bankas pārvaldnieces amatu vai prezidents amatu, tas ir ļoti labs jaunums. Protams, ka e, jums jābūt ļoti diskrētai tuvāko mēnešu laikā, lai jūs neizmantot ļaunprātīgi savu komitejas priekšsēdētāju amatu, lai, šī, lai e, gūtu kaut kādus labumus priekšvēlēšana kampaņā. Es uzskatu, ka vajadzētu darīt vēl dažas citas lietas un vajadzētu kaut ko darīt attiecībā uz Redings kundzes slavenajām kvotām. Redings kundze nekad nav piedāvājis kvotas anonīmo uzņēmumu valdēm. Viņi ir piedāvājusi ieviest kvotas uzraudzības padomēs. Dažādās dalību valstīs ir atšķirīgas uzņēmē darbības tiesības. Vācijā, Ziemeļvalstīs, citās valstīs ir atšķirīgas sistēmas. Ir valsts, kurās ir sistēma, kas mantota no Napoleona civila kodeksa. Ar atsakot, šajos jautājumos ir jābūt piesardzīgiem, un galvenais nevajadzētu jaukt adresātus, kā to dara referente. Ja es pareizi sapratu tulkojumā, referente savā ievadrunā teica, ka ECB lomasot jāpārskata. Nu, paklausieties, es domāju, ECB loma ļoti labi definēta līgumos. ECB ir neatkarīga iestāde. Es domāju, ka e, šajā ziņojumā ir jālabo atsevišķi pārpratumi, un to mēs darīsim. Paldies! Paldies, Silvija Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties referentei un pateikt, ka piekrītu Ramonam, kas ir mūsu ēna referents un kas ir kompetentāks nekā es šajos jautājumos. Man ir divi komentāri. Pirmkārt, varbūt, ka šajā ziņojumā ir jāpiemina trojka un kas tajā tiek darīts. Tas ir būtisks jauninājums, kuram ir būtiskas sekas dažu valstu darbībā. Es iesniegšu grozījumus par šo jautājumu, tāpat arī par citiem jautājumiem. Otrkārt, pilnībā piekrītu referentei tajā apstāklī, ka viņa piemin, ka ECB valdē ir nepieciešami dažādi dzimumi uh, un tāpat arī direktoru padomē. 2011. gadā Gudrun Tempergūga kundze beidz darboties <laughs> direktoru padomē les, les principes que l'Union européenne affiche. Donc je voulais lui assurer de tout mon soutien là-dessus, ça me paraît tout à fait. Es domāju, ka viņas vietā ir jāieceļ sieviete. <clears throat> es ceru, ka šie te priekšlikumi arī ziņojumā tiks iekļauti. Paldies! Neviens vairāk nav pieteicies runāt, un tādēļ es aicināšu vēlreiz izteikties referenti. Muito obrigada. Eu não vou, obviamente, não tenho condições para uh, Paldies! Es nevaru atbildēt šeit uz visiem izskanējušiem komentāriem, bet pirmkārt es gribu pateikties par visiem, kas piedalījās debatēs. Nav šaubu, ka ir atsevišķas jomas, kurās varēsim vienoties vieglāk nekā citās. Ko mēs varētu darīt? Mēs varētu sākt ar tām jomām, kurās esam vairāk vai mazāk viensprāts. Nu, piemēram, par ECB mandātu. Daži šeit uzskata, ka mums būtu jāpārskat šis mandāts, tad par to mēs varam debatēt. Tāpat arī par priekšnoteikumiem aizdevumu sniegšanai. Par aizdevumiem MVU par to, ka ECB finansē arī bankrutējušas bankas. Tie ir jautājumi, par kuriem noteikti būs jādebatē. Ja runājam par analīzi kopumā un skatījumu nākotnē, tad te atskanēja dažādi komentāri no kolēģa puses. Es pati gribētu pieminēt vēl dažas lietas. Nu, piemēram, skaidrības trūkums jautājumā par procentu likmju izmaiņām un to ietekmi uz ekonomiku 2011. gadā. Protams, ka šajā ziņojumā mums ir ierobežots arī vietas skaits, zīmju skaits. 2011. gadā procentu likmes tiešām strauji pieauga. Viens no, viena no sākām bija tāda, ka daži cilvēki, kuriem jau tā, tā kur, kuri nevēlēs nekādu e, ekonomisko pieaugumu, saņem iegūtu labumu no šāda procentu likuma celšanas. 13. punkts. Kāds to pieminēja savā runā. Varbūt, ka šeit nav veiksmīgākā teksta redakcija, taču gribētu teikt, ka pati ECB ir paziņojis, ka galvenais ienākuma pieaugums ir saistīts ar uh, vērtspapīru tirgus programmu. Tas ir citāts no ECB gada pārskata. Vēl kādi pāris komentāri nobeigumā. Pirmkārt, par enerģijas cenām un inflāciju, kas šeit tik pieminēta. energoavotu cenas pieaug un inflācija arī pieaug. Es nedomāju, ka par to mums šeit vajadzētu daudz debatēt un runāt ziņojumā. Ja runājam par mehānismiem, tad pastāv uzraudzības mehānismi, pastāv dalību valstu dažādie paņēmienu krīzes pārvarēšanai. Par to, es domāju, šajā ziņojumā nav pārāk daudz jārunā. Nu, tas arī ir viss, ko es gribēju nobeigumā teikt. Vēl tikai piebildīšu. ka mums ir nopietni jādebatē Par cēnu nestabilitātes jautājumu es domāju, ka tā ir prioritāte. Var jau būt, ka šāda pārmērīga koncentrēšanās nav nākus par labu Eiropas ekonomikai, un tās ir jāatliek malā. Tālāk par dzimumu līdztiesību. Tas, ka ECB valdē nav sieviešu, nenozīmē, ka mēs nedrīkstam par to runāt. Mums ir jāmēģina runāt par dzimumu līdztiesību visās vietās, kur tas ir iespējams. Par dažiem citiem komentāriem, nu es gribētu teikt, ka reizēm ir tikai terminoloģisks atšķirības starp manu viedokli un runātāju viedokli. Ietekmes novērtējums noteikti ir nepieciešams, iespējams, ka tas agrāk netika darīts. Mēs varam domāt, kā to formulēt taupība, taupības pasākumi, kā mēs tos definējam un aprakstam, nu tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Valsts budžets un atskaitīšanās par tā izpildu, kā mēs skatāmies uz to. Nu, Spānijā ir dziļa recesija un šī situācija ļoti sarežģīta. Par to mums ir jādebatē. Es katrā gadījumā esmu ļoti atvērts cilvēks, esmu gatava par šiem jautājumiem debatēt ar visiem kolēģiem. Par visiem jautājumiem, kas šeit tik minēts, bet ir vēl citi jautājumi, kurus es varētu te pieminēt. Piekrītu dažām izmaiņām, par kurām mēs jau esam uh, iesaistījušies sarunās. Uh, Es domāju, ka izējas punkts tālākai sadarbībai, kas varētu novest pie ziņojuma projekta, ir tāds, ka ne jau visi saņems visi, ko viņi gribēs, taču katrs varētu saņemt pēc iespējas biezāku maižu šķēli. Mums jāmeklē ir lielākie kopsaucē. ECB ir nepieciešama izcilāka, lielāka loma nākotnē, un tā vārdā mums ir vērts pacensties un mēģināt nonākt pie uh, kopsaucējiem pie viena viedokļa. Trojka un visādi pielāgošanās mehānismi gūst aizvien lielāku ievērību un lomu, un tādēļ par šiem jautājumiem būtu vērts pacīnīties un parunāt. Paldies, paldies par uzmanību. Paldies, Marīzai. Grozījums jūsu ziņojumam var iesniegt līdz 25. oktobrim. Mēs tos apspriedīsim 19. novembra komitejas sēdē, balsojums komitejā paredzēts 21. janvārī un plenāra sēdē šis ziņojums nonāks februārī. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Līdz ar to šis jautājums ir izskatīts. Pāriem pie septītā darba kārtības punkta - balsošana par ziņojumu virzību uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību. Es ļaušu jums iekārtoties sagatavot balsošanas sarakstus un balsošanas kartes. Ja jums kartes jau ir rokā, tad lūdzu ievietojiet tās balsošanas mašīnā. Jūs droši vien zināt, ka šis ziņojuma balsojums varētu būt ļoti sarežģīts, bet varētu būt arī salīdzinoši vienkārši, jo ir iesniegt ļoti daudz grozījumu arī no mūsu komitejas un no tām komitejām, kas rakstīja atzinumus. Tas ir. Uh, pašiniciatīvas ziņojums, kurš arī normatīvais ziņojums, tas nozīmē, ka tam ir gan ievilkumi, gan apsvērumi, gan atsevišķi standarta paragrāfi, arī pielikums. Un reizēm notiek kaut kā, ir kaut kā kombinēti grozījumi. Nu, piemēram, runājot par 3, 4, 5, 6 bloku, mēs balsosim gan par apsvērumiem, gan par tekstu. Ja kāds no kompromisiem atkritīs vai tiks izbalsots, tad mums būs jālākā pa balsošanas sarakstu atsevišķiem maziem grozījumiem. Uh, AFCO ir iesniedzis atzinumu par atsevišķām daļām, kas ir šīs komitejas ekskluzīvajā kompetencē. Šos grozījumus mēs eh, skatīsim blokā. Nav pieprasīti nekādi atsevišķie balsojumi par šiem AFCO tekstiem. Uh, ir gan daži punkti, kuros AFCO teksts papildina ekon tekstu un nevis aizvieto to. Ir arī atsevišķi jautājumi budžeta komitejas atzinumā, kurus mēs šeit iekļaujam balsošanā kopā ar budžeta komitejas priekšsēdētāji, mēs vienojamies, ka pret tiem izturīsimies kā pret 50. reglamentu punktā uh, eh, grozījumiem. Tos tātad mēs e, esam iekļāvuši blokos un automātiski tādējādi arī pieņemsim. Es domāju, ka koordinātori un ēnu referenti jūs jau ir informējuši par šo pieeju un nevienam nav nekādas iebildes. Droši vien vispirms ir jāizmēģina, kā darbojas balsošanas iekārta. Lūdzu, ievietojiet balsošanas kartes mašīnu. But not mine. Yeah, because you, you mentioned proceed in like Okay, all right, okay, fine. <laughs> Okay. Is there... Can we... The vote is open if you... Sākam balsot uh, izmēģinājumu balsojumā. Lūdzu. Vēl viens uh, balsotājs. Tā tad uh, esam nobalsojuši kopā 38 balsotāji mums bijuši. What's it all? Okay, uh, right, if we're ready to go, um, the first... Tātad esam gatavi balsošanai, līdz ar to pirmais balsojums par septīto kompromisu, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to pārējām pie. AFCO 36. AFCO 36 36. Kas par pret atturas pieņemts? Afko 36, par to mēs balsojam. Tas ir, eh, šis grozījums ir trešās lapuses apakšā, lai ceturtajā lapusē. Referents, e, referents ir par Ako 39. Kas par? Pret. Atturas. Es domāju, ka labāk jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Got one too many. Viens no sociāla un demokrāta grupas mums par daudz balso. Beidzam balsot pieņemts ar 21 balsi par, 18 balsīm pret. AFCO 40, kas par? Pret. Atturas. Man izskatās, ka 21 par un 19 pret. AFCO 42 grozījums, kas par? Mēs nebalsojam par 41. grozījumu. Tas ir iekļauts sestajā blokā. Pēdējā brīža izmaiņas AFCO 41 ir iekļauts sestajā blokā. Es atvainojos priekšsēdētāji. Man šķiet, ka AFCO 41 nav iekļauts. Uh, tieši tā, kā tas ir rakstīts uh, balsošanas sarakstā, un par to ir jābalso. Šeit uh, absolūti nekas nesaskan uh, ar rezolūcijas tekstu. Ir jābalso par šo grozījumu priekšsēdētāja referente. Rezer... Referente pārbaudīja un the IIA on the E. This is the IIA. We, we win the IIA better in the resolution. It's this one. President, if I may. It has yeah. to be good. This is covered by the... Yeah, um, referent. Tas ir iekļauts rekomendācijās. 4.3 rekomendācija par parlamentu sadarbības stiprināšanu par Eiropas pusgadu. Un tādēļ sekretariāts to ir iekļāvis šajā blokā. You, you to... Priekšsēdētāji, vai jūs vēlaties, lai mēs balsojam atsevišķi, vai tas kaut ko grozīs, ja mēs balsosim divreiz referente? Mēs nevaram uh, Tātad mēs varam balsot par apsvērumiem un pēc tam par rekomendācijām, saka referenti. Runātājs no zāles. Šeit ir atšķirības, tomēr rezolūcijā ir vispārēji apsvērumi par demokrātisko leģitimitāti ekonomikas pārvaldībai, un pēc tam pielikumā ir konkrēti priekšlikumi. Tātad šeit ir divas dažādas lietas. Mēs varam gan atbalstīt, varam norādīt, bet to nevar izslēgt no balsojuma. Priekšsēdētāji, jā, mēs balsosim par šo grozījumu. Tātad AFCO 41, kas ir par? Pret. Atturas. Izskatās, ka pieņemts atkal ar to pašu balsu vairākumu, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. As one more person. Uh, vēl uh, viens kolēģis ir ienācis zālē, tā tad uh, rezultāts 20 pār 18 pret. Afko 42, kas par pret atturas pieņemts. Afko 48, kas par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. Kompromisa bloks 2. Kas par? Pret atturas pieņemts. Pār, vēlaties pārbaudīt elektroniski? Labi, balsojam elektroniski par kompromisu bloku 2. Um, Right, that's carried 28. Pieņemts ar 28 balsīm par un 11 balsīm pret. Tagad pārējām pie employment. À, šis uh, grozījums ir 13. lapusē. Nodarbinātības komitejas A grozījums 13. lapusē. Tas atrodams. Vai visiem ir izdevies atrast, kur atrodas šis grozījums? Ļoti labi. Kas ir par, pret, atturas pieņemts? Empul B, kas par, pret, atturas pieņemts? Empul C, Meklējiet 13. lapusē, saka priekšsēdētāji. Eh, tur, kur ir rakstīts otrā bloka beigas, eh, pēc tam tur, tur ir šie grozījumi. Pēc otrā bloka beigām. Well, that's beside the point. Vai jūs atradāt, kur šie grozījumi ir ierakstīti? Ļoti labi. Līdz ar to esam nodarbinātības komitejas C grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Nodarbinātības D. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Nodarbinātības E. Kas par? pret atturas noraidīts, nodarbinātības H, kas par pret atturas pieņemts, nodarbinātības I, kas par pret atturas noraidīts, nodarb... Labi, pārbaudīsim, balsojot elektroniski, jo ne visi ceļ rokas. Tātad balsojam par nodarbinātības komitejas īgrozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot, paldies. Noraidīts ar 15 balsīm par un 24 balsīm pret. Nodarbinātības kā grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Nodarbinātības L, kas par pret atturas noraidīts. Nodarbinātības M, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības N, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības O, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības P, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības Q, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības R, kas par pret atturas pieņemts kompromisa bloks 3, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad pārējām pie AFCO 8. grozījuma, kuru es atradu 25. lapusē, tā kā jums tālu jāšķir. Tur ir rakstīts trešā bloka beigas. Un pēc tam ir, af... vai jūs, jums izdevās atrast? Labi, tātad AFCO astotais grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Es, eh, diemžēl, neredzēju īsti, kā ALDE deputāti balsoja, tādēļ pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Vēl trīs deputāti nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 balsīm par un 18 pret. Vai mums jābalso par nodarbinātības komitejas U grozījumu? Kas pār? Pret, atturas, noraidīts. Tagad esam pie 408. grozījuma nonākuši. Tā ir nākošā lapuse. Redzu, ka Vikijai nav izdevies atrast, kur šis grozījums atrodas. Tas ir 408. grozījums. Ja jums ir Eh, balsošanas saraksts divās daļās, tad tās ir otrās daļas sākumā. Ja nē, tad eh, vienkārši turpiniet šķirt. Tātad 408. grozījums, kas ir pār pret atturas noraidīts. Sākotnējā versija, kas pār pret atturas pieņemta. 409. grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. 410. kas pār pret pret atturas pieņemts, 411. kas pār pret atturas noraidīts. Tagad kompromisa bloks 4, kas pār pret atturas pieņemts. Oh, right. Okay. Five, so... five pages on. Four or five pages on. Okay. But... Labi. Tagad esam nonākuši līdz piektai lapusē, kur ir ceturtā bloka beigas. Un šeit ir mutisks grozījums, ko esmu iesniegusi pati. Šie mutiskie grozījumi ir iesniegti, lai uzsvērtu Eiropas statistikas sistēmas neatkarību. Man to lūdza izdarīt Eirostat Referenti piekrīt šiem grozījumiem, vai kāds iebilst pret šiem grozījumiem, ja neviens neiebilst, tad priekšsēdētājs pirmais mutiskais grozījums, kas pār pret atturas pieņemts, priekšsēdētājs otrais mutiskais grozījums, kas pār pret atturas pieņemts. Tagad Alde, pirmais mutiskais grozījums, kas par pret atturas. Man izskatās, ka pieņēmts, bet labāk pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Alde pirmais mutiskais grozījums. Tā kā būtu jāizveido Eiropas valsts kase, kas nedaudz saskan ar padomes secinājumu projektu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar 20 balsīm par un 18 balsīm pret. Tagad ALDE otrais mutiskais grozījums par kopīgu apdrošināšanu, kas pār pret atturas. Pārbaudīsim balsojot mut, eh, elektroniski jo nebija īsti skaidrs rezultāts. Sākam balsot. Beidzām balsot. Un šīs grozījums ir noraidīts, jo ir 20 balsis pār un 20 balsis pret to. Tagad nodarbinātības komitejas veigrozījums, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības dubultvei, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības X, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības Y, kas par pret atturas pieņemts, nodarbinātības Z, kas par pret atturas noraidīts nodarbinātības AA, kas par pret atturas noraidīts, budžeta C, kas par pret atturas noraidīts, AFCO 17, kas par pret atturas. Jā. Šeit ir uh, kļūdas labojums, sakot, ka tas, kas šeit ir ierakstīts, kā apko 16, patiesībā ir apko 17 grozījums. Tas mums tika izsūtīts ēpasts. Marijāna, vai jums nav iebildumu pret šo kļūdas labojumu, ka patiesībā šeit ir runa par AFCO 17. grozījumu, nevis 16 kā bija sākotnēji ierakstīts. Tātad atsauce kreisā pusē rakstīts apsvērums CB, mazais B apakšpunkts un a, a, tātad CB un mazais B Tas nozīmē, ka Eiropas stabilitātes mehānisms var tikt iekļauts, uh, izņemojot stabilitātes uh, klauzulu, atsaucoties uz konkrētajiem līguma pāntiem. Tātad, kas ir par pret atturas pieņemts? Tagad AFCO 18. grozījums. Šeit ir vēl viena drukas kļūda. Tad ir apsvarams CBC, kas par pret atturas pieņemts. Apko 19, kas par pret atturas pieņemts. Apko 10, kas par pret atturas. Man izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski par AFCO desmito grozījumu. Tagad zālē jau 41 deputāts. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 16 balstis par un 21 pret. Afko 11, kas par pret atturas noraidīts, Afko 12 par pret atturas pieņemts, Afko 13 par pret atturas pieņemts atturas Izskatās, ka pieņemts, bet mums jābalso elektroniski, lai pārbaudītu. Balsojam par apkotrozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Labi, paldies. Pieņemts ar 21 balsi par un 20 balsīm pret. Apko 15, kas par pret atturas pieņemts. Kompromista bloks 5, kas par pret atvainojos jābalso pa daļām. Kas par pirmo daļu? Par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par, pret, atturas arī pieņemta. Tagad pārējām pie Tātad pie desmitās lapuses ir vēl divi priekšsēdētājs mutiskie grozījumi. Trešais tātad, kas par pret atturas pieņēmts un priekšsēdētājs ceturtais mutiskais grozījums, kas par pret atturas arī pieņemts nodarbinātības AB grozījums, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības AC, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības AF, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības AD, kas par pret atturas noraidīts, nodarbinātības AE, kas par pret atturas noraidīts, AFCO 22, kas par pret atturas nav nekas skaidrs, AFCO 22 Balsosim elektroniski par AFCO 22. grozījumu. Vēl diviem deputātiem jābalso, vēl vienam. Beidzam balsot. Noraidīts 20 balsis par un 20 balsis pret. AFCO 20. kas par pret atturas pieņemts. Kompromisa bloks 6. Kas par pret atturas pieņemts? Tagad pārējām pie priekšsēdētājs piektā mutiskā grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. Nodarbinātības AG, AG, kas par pret atturas noraidīts, AFCO 31, kas par pret atturas pieņemts, AFCO 32, kas par pret atturas pieņemts. Tagad mēs nonākam pie balsošanas saraksta trešās daļas. Nē, patiesībā trešā par trešo daļu nav jābalso, jo tā ir iekļauta citur, līdz ar to mēs nonākam pie ceturtās daļas un pie ceturtā kompromisa bloka. Tā tad mēs esam pie, no, nonākuši pie pielikumiem. Mums tagad ir jā, jāpāriet pie budžeta komitejas otrā grozījuma. Vai spējat man izsekot? Tātad šeit ir runa par pēdējās daļas ceturto lapusi un budžeta komitejas otro grozījumu. Kas par pret atturas pieņēmts? Pagaidīsim, kamēr kolēģi atrod īsto lapusi, saka priekšsēdētāji. Right, it says end of block four. Tad skatieties, kur ir rakstīts ceturtā bloka beigas, un tagad mums ir budžeta komitejas uh, ceturtais grozījums par otro, jo mēs nobalsojām, vai vēlaties vēlreiz balsot? To... Šķiet, ka bija ne, neliels apjukums zālē, un tādēļ varbūt balsosim vēlreiz par budžeta komitejas otro grozījumu, kas par pret atturas pieņems. Tagad budžeta komitejas ceturtais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Nodarbinātības trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts Pirmais kompromisa bloks par to mēs nebalsojam, jo tas jau ir iepriekš nobalsots. Tagad pašķiram divas lapas uz priekšu un pielikuma ceturtā daļa tā. Tā ir īstā vieta, jautā priekšsēdētāji. skatās, ka mē, izskatās, ka esam jau par to visu nobalsojuši sestajā blokā, līdz ar to mums ir jāpāriet, eh, jāpāršķir līdz pēdējai lapusēji, sestā bloka beigas, un šeit ir budžeta komitejas piektais grozījums, kas par to pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par tekstu kopumā ar visiem grozījumiem. Balsosim elektroniski. Vēl trim, diviem deputātiem, vienam deputātam jābalso. Visi esam nobalsojuši, beidzam balsot. 32 par, 7 pret un 1 atturas. Liels paldies, kolēģi, par balsojumu. Okay, Filipe. Yeah. Uh, chair. Priekšsēdētājs kundze par procedūru. Es domāju, ka Marijānai sākumā vajadzētu dot vārdu kā referentei. Kolēģi, lūdzu ievērojiet klusumu. Referenti vēlas runāt priekšsēdētājs kundze. 32 balsis bija par, 7 pret un viens kolēģis atturējās. Domāju, ka īstenībā esam ieguvuši lielāku atbalstu nekā cerējām, jo atcerēsimies, cik ļoti dalīti mēs bijām pirms tam. Gribēju pateikties ēnu referentam un visiem pārējiem kolēģiem par sadarbību. Uh, Mēs kopīgi patiešām daudz uh, sasniedzām, mēs uh, pielikām ļoti daudz pūļu, lai varētu piedāvāt tādu spēcīgu kompromisu padomēju un komisijai. Šī ir normatīvā rezolūcija, tas nozīmē, ka esam sagatavojuši jautājumu sarakstu komiteja, eh, komisijai un sagaidām likumdošanas priekšlikumu. Esmu patiešām ļoti pateicīgi kolēģiem par izrādīto atbil, atbalstu, esam ļoti labi sadarbojušies un visi bija gatavi uh, spērt solīti tuvāk cits citam, lai izstrādātu tādus ļoti labus, veiksmīgus kompromisus, un pateicoties tam arī balsojums izvērtās visai vienkārši, neskatoties uz to, ka mums vajadzēja strādāt pie uh, vairāk nekā 800 grozījumiem. Protams, liels paldies arī sekretariāta darbiniekiem. Uh, Mēs gribējām savu ziņojumu iesniegt saulaicīgi pirms 18. oktobra Eiropadoms, un tas mums izdevās tikai tādēļ, ka mēs strādājam dienu un nakti, strādājām arī nedēļas nogalēs. Uh, un gribu noteikti pateikties ekon sekretariātu darbiniekiem, arī eh, saviem palīgiem un pateicoties visu mūsu kopīgajām pūlēm eh, izdevās radīt tik veiksmīgu priekšlikumu. Tātad sirsnīgs, sirsnīgs paldies sekretariātam. Tie ir cilvēki, kas parūpējās par to, lai mēs varētu citām institūcijām piedāvāt spēcīgu pozīciju. Un domāju, ka eh, citas institūcijas darbosies tikpat veiksmīgi, jo, protams, ekonomikas un monetārā savienība nav pilnīgi nevainojama, mēs vēl neesam atjaunojuši pilsoņu uzticību un domāju, ka Eiropas parlaments ar šo darbu, ar šo veikumu patiešām var sniegt savu artavu um, situācijas risināšanā un, protams, bez uzticības atgūšanas mēs nevarēsim šīs problēmas izskaust. Paldies! Vēl daži kolēģi vēlas izteikties. Kolēģi, no sākuma došu vārdu ēnu referentiem, Werner, pirms eh, dot vārdu jums. Es jūs redzēju, redzēju, ka jūs gribat runāt. Meine Abstimmungskarte. Gribēju pateikt, ka mana balsošanas kartīte nedarbojās. Es īstenībā gribēju balsot pret. Lūdzu, atzīmējiet to protokolā. Gribēju balsot pret. Nu, diemžēl kartīte nenostrādāja. Against, uh... Labi, vēl viens bija pret. Līdz ar to Filip. Oh, Priekšsēdētāji par procedūru gribēja pateikt, ka kompromisu grozījumi bloki eh, man izklausījās uh, kā tādi eh, gatavi produkti mums varbūt vajadzētu ļoti uzmanīties pirms eh, veikt turpmāko darbu, jo tad būs jau bloku bloki un kompromisu grozījumi, groz, kompromisu kompromisi. Jā, nu man tas arī sagādā pārsteigumu, saka priekšsēdētāji. Tad Roberto un tad Silvija. Roberto, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju atzinuma autors AFCO komitejā, gribēju pateikties referentei un, protams, arī komitejas priekšsēdētājai. 50. reglamentu pants nekad nav uh, bijis tāds ļoti vienkāršs, lai to īstenotu, bet nestoties uz visu, mums izdevās labi sazdarboties un. Uh, domāju, varu runāt arī citu kolēģu vārdā, ka mēs esam patiešām izstrādājuši labi pārdomātu tekstu, par ko nobalsoja lielākais komitejas locekļu vairums. Un ir ļoti labi, ka tas ir ieraudzījis dienas gaisu un vēl pirms Eiropā domas. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies, un tagad Sofija. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā vēlēju pateikties Marijanai, vēlējos uh, uzteikt viņas darbu. Nu, viņa. Uh, E, viens nedēļas laikā strādā pie rekordliela grozījuma skaita, nu varbūt desmit dienas viņai tam vajadzēja, bet gribēju pateikt, ka uh, referenti noteikti tajā nav jāvaino, bet īstenībā mm, procedūra, kurā viss norisinājās, nebija ļoti iepriecinoša. Bija tik daudz grozījumu, bija tik būtisks temats, un galu galā mēs visi nevarējām pietiekam labi paust savu viedokli, un nevarējām arī izteikties par tādiem sulīgajiem politiskajiem fragmentiem, ja to tā drīkst nosaukt. Ir patiešām um, sarūktinoši, ka Eiropas Savienība tik gausi reaģē uz krīzi. Nu jau trīs gadus mēs dzīvojam krīzes apstākļos un ejam uz priekšu maziem, maziem solīšiem un tad pēkšņi vienas nedēļas laikā mums ir jāatrisina tik sarežģīts uzdevums. Tas nu dien mūsu politisko pozīciju nespēcina. Mums nebija pietiekam daudz laika, lai debatētu par ārkārtīgi svarīgiem politiskiem jautājumiem. Nē, es šeit nekādā gadījumā nevainoju referenti. Viņa darīja visu, kas ir viņas spēkos, bija pietiekam elastīga, bet gribēja katrā ziņā jūs iepazīstināt ar savu sarīktinājumu. Paldies! Domāju, ka visiem tas radīja grūtības. Sofija bija maz laika, bet mums vajadzēja kaut ko darīt pirms Eiropadomas. Tas bija izšķirīgi svarīgi. Joprojām taču ir plenārsēde. Plenārsēdē varbūt mēs varam vēl nostiprināt savu nostāju. Tas, protams, ir sarežģīti un varbūt labāk darīt kaut ko, nekā nedarīt neko. Nu, ko citu, kas cits mums atliek? Lījām, lūdzu. Nepamanīju jūs. Oui, moi je voulais. Jā, es tikai vēlējos pateikties Marijānai un visiem kolēģiem, kas piedalījās šai darbā par to gaisotni, ļoti konstruktīvo gaisotni, kurā mēs eh, sadarbojāmies. Sofija runāja par termiņiem, bija, bet parlamentam absolūti bija nepieciešams uh, sagatavot savu nostāju vēl pirms padomas. Tagad mums ir ļoti spēcīga pozīcija. Es pateicos Tautas partijas grupai, kura iekļāva šajā pakotnē arī sociālo paktu, jo tā ir pirmā reize, kad mēs skaidri runājam par ekonomiskās uh, savienības sociālo pīlāru. Tagad Tomāns, Tomas Mans. Un tad Werners. Jā, es gribu piekrist Intfelds kundzei. Īstenībā, nu, eh, tā ir tāda kā lēkāšana no komitejas uz Eiropadomi. Un šī lēkāšana varbūt nav pats labākais. Mēs te vienkārši tādā galopā skrienam no viena būtiska pasākuma uz otru. Paldies, Marijāne, paldies, ka tu tik uh, labi strādāji, bet īstenībā. Uh, Eh, tas viss ir šūts baltiem diegiem, un man ir tomēr tāda nepatīkama sajūta pēc tā visa palikusi. Tam nav nekāda sakara ar Marijānas darbu, bet mums visu laiku ir tāds laika spiediens, bet pilsoņiem ir nepieciešami precīzāki lēmumi, un mums pašiem ir jābūt iespējai sagremot šos lēmumus, lai mēs paši saprastu, ko esam izdarījuši. Marijāna katrā ziņā negribēja neko tev pārmest. Liels paldies par tavu darbu, bet nu, mums vajadzētu vēl eh, septiņreiz nomērīt pirms pirms griezta, pirms priecājamies par šo rezultātu. Lūdzu, Werners tagad. Paldies, gribēju piekrist Intfelds kundzei. Jā, pie teksta tikta strādāt ļoti ātri, tas ir pieejams tikai angļu versijā, un priekšsēdētāji teica, ka tam jābūt gatavam jau pirms Eiropadomes. Bet es Eh, ceru, ka plenārsēdē tiks pieņemts galīgais lēmums pēdi. Īstenībā neviens ar mums nevarēja iepazīties ar šo tekstu uh, dzimtajā valodā, un eh, to nevar izmantot kā pamatu. Īstenībā plenārsēde ir pēc Eiropadomas. Plenārsēdē pieņemsim tātad šo izšķirīgo lēmumu. Paldies, un tagad Svens lūdzu. Jā. First of all, uh, I, I... Paldies! Pirmām kārtām gribēju pateikties Marienai Taisenai par uh, veikto darbu. Un tas ir jāpasaka. Bija ārkārtīgi daudz grozījumu, un man tagad šķiet, ka viss tas, ko mēs jau iepriekš zinājām, uh, mēs taču par to diskutējām gadiem ilgi, un tagad esmu pārsteigts, ka kolēģiem tas nozīmē kaut ko pilnīgi jaunu. Mēs taču jau savu pozīciju varējām izkristalizēt līdz šim. Uh, Un tādēļ arī bija iespējams par to tik agri balsot. Nu, tas taču nebija nekas jauns. Daži no komentāriem man lika domāt, ka eiro krīze nu pat ir sākusies. Nu, to jau esam uh, apzelējuši un izrunājuši nezinu cik reižu. Tādēļ lūdzu, esiet mierīgi. Es varu piekrist uh, Werneram Langenam, ka ir vēl jālēmi plenārsēdē. Bet ekon komiteja ir īstais Eh, orgāns, īstā struktūra, kur eh, sēž pareizie eksperti, un kopīgi ar AFCO komiteju esam pieņemuši spēcīgu pamatot lēmumu. Gribēju jūsu uzmanību pievērst vienam faktam. Mēs runājam par banku savienību un īstenībā, piemēram, padomas darba grupās, viņi vienas nakts laikā sagatavo kompromisu tekstus. Uh, Mēs īstenībā apspriedām ziņojumu uzmetumu, grozījumus, apspriedām kompromisu grozījumus, un mums pašiem nevajadzētu padarīt savu uh, lomu mazāk leģitīmu. Ja mums uh, ir vajadzētu nedēļas un gadus, lai te izstrādātu savu pozīciju, tad mūs izslēgs no šī krīžu pārvaldības procesa. Uh, Un padome bieži vien mūs atstājais barta runājot par ļoti būtiskiem jautājumiem. Tādēļ lūdzu nenoniecināsim savu darbu un e, novērtēsim to, ko esam padarījuši nedēļu laikā. E, Marijāna, es esmu ļoti e, gandarīts par to, ka jūs varējāt tik ātri strādāt, lai sagramotu tik lielu grozījumu daļu. Un ir ļoti jauki, ka jums izdevās to tik efektīvi panākt. Nu jā, Tā ir tikai tāda neliela intriga. Tie ir tikai ziediņi. Pausgazēs vispirms vēlējos uh, uzslavēt Mariānu par šo milzīgo darba apjomu, kas, uh, kā viņa pati teica, prasīja dienas un naktis. Uh, gribu teikt, ka daudzos jautājumos parlaments strādā pārāk lēni un zaudē vēlētāju uzticību. Šajā šoreiz mēs pateicoties Marijānai, esam ievērojuši termiņu. Un, protams, Vernaram ir taisnība, ka mums uh, šis jautājums jau jāizskat plenārs sēdē, bet tomēr pirmais uh, ziņojums ir apstiprināts pirms Eiropadomes. Uh, ja jautājums tagad ir tāds, vai mums būs kaut kāda ietekme vai nebūs ietekme, tas ir politisks jautājums. Vai mēs uh, tagad uh, strādājot pātrinātā tempā spējam ietekmēt situāciju, vai arī šis dokuments, kas tiešām ir izcils dokuments, paliek uh, nepamanīts. Es domāju, ka mums tagad ir jāsaka, ka parlaments nekavējas vienmēr, ka mēs arī vēlamies panākt Uh, vienošanos, ka ir jāīsteno kopienas uh, metode un ka ir jāņem vērā parlamenta viedoklis, jo mēs esam uh, pilsoņu ievēlēti pārstāvji. Un tieši šajā ļoti svarīgajā jautājumā uh, Es, eh, protams, saprotu kolēģu pausto vilšanos, eh, bet eh, jāsaka, ka mēs esam iesaistīti reālā politiskā cīņā un parlamentām ir savs veikums jāpabeidz laikā, lai ietekmētu situāciju, lai padome mūs uzklausītu. Un ja padome mūs neuzklausīs, tad mums būs jāizdara secinājumi par šo situāciju. Paldies! Marijana, protams, jūs drīkstat uh, izteikties pēdējā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dargie kolēģi, es, protams, saprotu, ka vairāk no jums ir vīlušies, bet es varu uh, Uh, atbalsot tos, kas teica, mēs runājam par demokrātisku procesu. Mēs esam pie tā ļoti daudz strādājuši atvaļinājuma laikā. Pat pirms vasaras atvaļinājuma sākšanās mēs izstrādājam darba dokumentu, uh, sazinājāmies ar sekretariātu, mēs runājam par visiem tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar labu pārvaldību. Pirms doties atvaļinājumā mēs pie tā sākām jau darbu. Protams, ir jānogaida rezultāts, pēc tam bija uzklausīšana, mēs uh, izvērtējām uzklausīšanas rezultātus, es apkopoju visas rezolūcijas, par kurām esam runājuši. Tur nebija nekā jauna, izņemot banku savienības principu, nu par to vēl vajadzēja vest sarunas, un tādēļ kolēģi te pēkšņi sāka mūs kritizēt, un mēs gribējām šo jautājumu izskatīt kā prioritāru, tādēļ. Uh, esam uh, arī daudzus fragmentus svītrojuši, bet pievērsām tam pietiekam daudz uzmanības, strādājot pie rezolūcijām. Un mums taču te bija ļoti daudz detaļu, tur nebija nekā jauna, par to jau esam vienojušies iepriekš. Mēs gribējām tekstu papildināt, aktualizēt, uzlabot, noslīpēt, bet nu, nav tā, ka te viss ir pilnīgi jauns un iepriekš nedzirdēts. Mēs izmantojām demokrātisko procedūru, mēs gribējām, lai parlamenta vēstījums padarītu padomē būtu nepārprotams. Darbs bija ārkārtīgi smags, un visi, kas vēlējās izlasīt šo tekstu, protams, to darīja, viņiem tas prasīja daudz pūļu. Un ir kolēģi, kas man pat uh, norādīja uz punktu, kļu, komatu kļūdām, tātad uz ortogrāfijas kļūdām. Līdz ar to es uzskatu, ka viņiem bija pietiekami daudz laika ar to iepazīties. Un, uh, jā, protams, kļūdas iezagās, jo man bija jāstrādā milzīgi ātros tempos. Protams, mums ir jāsaprot, vai mēs visu varam ievērot mums atvēlētajā laikā. Mēs sapratām, ka mēs šo ambiciozo darbu varam pateikt, un ja parlamentam ir kas sakāms, tas ir jā, jādara saulaicīgi, tas ir jādara saulaicīgi, nevis jāvēl gumija. Un jūnija uh, Eiropadomē jau būs četru priekšsēdētāju ziņojums. Uh, par Eiropas Savienības nākotni. Un eh, īstenībā, ja mēs eh, jau jūnijā uzzinot eh, par paredzētajiem darbiem, par paredzētajiem plāniem, nevarējam līdz oktobrim pabeigt savu darbu, tad tas, protams, par parlamentu neko labu neliecina. Protams, nebija iespējams dokumentu pārtūkot visās oficiālās valodās, bet kolēģi tomēr varēja ar to iepazīties. Ir ļoti labi, ka mēs tā varam sadarboties komitejā. Tas nāk par labu mums, tas nāk par labu pilsoņiem, jo viņi viņiem arī nepatīk dzirdēt, ka visu laiku te ir kaut kāda ķīviņa un rīvēšanās. Eh, es domāju, ka tas arī raida labu signālu, tas atstāja labu iespēju par parlamentu, ka mēs beidzot varam sadarboties un varam darbu noslēgt eh, tā, ka tas vainagojas ar panākumiem. Paldies, turpiem priekšsēdētāji. Nākamā tikšanās ir 22. oktobrī, pirmdienā, un tiekamies Strasbūrā pulkstens 19.00.